satikušies ar saviem draugiem un paziņām, jautri patērzējuši, un tagad varam pāriet pie konferences otrās daļas. Gribētu sveikt Donata Vivantī. Viņa ir eh, Eiropas eh, cilvēku kriminalitāte fóruma viceprezidente. Es esmu Košas kungs, es esmu Eiropas parlamenta intergrupas par cilvēkiem ar invaliditāti priekšsēdētājs. Un mēs kopīgiem spēkiem šodien vadīsim šo pēcpusdienas sanāksmi. Gribētu lūgt zālē arī ievērot klusumu. Nagyon örülök annak, hogy a fogyatékossággal élő emberek Európai Parlamentjén is. Man ir ārkārtīgi liels prieks, redzēt, ka mēs šajā sanāksmē strādājam tieši tāpat kā jebkurā citā Eiropas parlamenta sēdē. Vienīgi es gribētu lūgt cilvēkus apsēsties un um, tas, ka mums zālē nav šeit varbūt pilnīgs klusums arī parāda, ka mēs visi esam uh, vienlīdzīgi. Man ir liels prieks, ka jūs ir tik daudz šeit zālē. Uh, Man ir prieks kopā ar tik daudziem cilvēkiem strādāt pie, tie, pie tā, kā mēs varētu rast risinājumu, lai izkļūtu no šīs krīzes. Tas ir arī šīs pēcpusdienas tēmats, kā kopīgiem spēkiem novērst krīzi. Pillanatban kezdtük el a munkát, mert most šobrīd mēs esam uzsākuši šo darbu. Uh, īstajā brīdī. Pirmais runātājs arī ir ienācis zālē. Nedaudz uzgaidīsim, lai viņš varētu apsēsties. Paldies! Eh, signore e signori, sono eh, anch'io felice e onorata. Dāmas un kungi, Es arī jūtos ļoti pagodināta un apmierināta ar to, ka es varu būt šīs eh, sanāksmes daļas līdzpriekšsādātāja kopā ar Koskungu. Mēs esam kopīgiem spēkiem cīnījuši, izcīnījuši jau daudzas cīņas, lai uh, palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti. Nevēlos vēl tērēt jūsu laiku, gribētu tikai atgādināt runātājiem nepārsniegt izteikšanās laiku, lai gan es ļoti labi saprotu, cik aizmīgi jūs vēlaties runāt, un jūs, protams, vēlaties runāt pēc iespējas ilgāk, bet es gribētu jūs vēlreiz lūgt nerunāt ilgāk nekā paredzēts, aizcieņas par tiem cilvēkiem, kas izteiksies pēc jums. Un tagad bez liekas vilcināšanās došu vārdu sociālistu un demokrātu grupas priekšsādātājiem no Eiropas parlamenta Hanesam Svobodskungam. Paldies, dārgie kolēģi! Es vēlos sirsnīgi pateikties visiem tiem, kas ir atbildīgi par šīs ļoti nozīmīgās konferences organizēšanu. Vai ir kāda problēma ar tulkojumu? Ah, the subtitles seem not to work. Svabats kungs turpina šķiet, ka subtitri, kas bija redzami ekrānā šobrīd vēl nav redzami. Vai man turpināt vai pagaidīt? Svabats kungam lūdzu mirkli uzgaidīt, kamēr tiek salabot subtitru sistēma. Can I tell you something? Yes. I would like to make a proposal after. So, I guess. so I think we can, we can proceed. Es domāju, ka mēs varam turpināt. Un tad vēlreiz, darbie kolēģi, es esmu ļoti priecīgs, ka jūs esat šeit, un es gribētu pateikties visiem tiem, kas ir uh, aktīvi iesaistījušies, lai organizētu šo ļoti svarīgo pasākumu. Jo ir nepieciešams ieguldīt daudz darbu, uh, daudz darba, lai to norganizētu, un tāpēc ir svarīgi, ka jūs esat šeit. Eiropas Savienība ir uh, savienība, kas uh, rūpēs par to, lai visi tiktu iekļauti. Nu, vismaz tai vajadzētu būt tādai savienībai, kas visiem dod iespējas. Tai vajadzētu būt iekļaujošai savienībai. Eiropas Savienības pamatiesība hartas 26. pantā ir rakstīts, ka tiek atzītas eh, to cilvēku tiesības, kuriem ir invaliditāte, lai viņi varētu gūt labumu no pasākumiem, kas ir izstrādāti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo integrāciju un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tieši tādas pašas tiesības kā visiem pārējiem pilsoņiem, bet lai nodrošinātu šo tie, šīs tiesības, Eiropas Savienība ir atzinusi, ka ir nepieciešams pievērst uzman, īpašu uzmanību daudziem jautājumiem, kas ir būtiski svarīgi cilvēkiem ar invaliditāti. Protams, tas nav tikai tāds nosaukums vien, bet dalība Eiropas Savienība ir tikai kā tāds virsraks. Dalība valstis, eh, pašvaldības, tātad tie visi ir tie, kas veido šo Eiropas Savienību, un eh, viņiem visiem ir jāņem vērā cilvēku ar invaliditāti īpašās vajadzības. Un tas ir tas galvenais mērķis, lai cilvēks varētu izpildīt savu pilsonisko pienākumu, savu lomu kā pilsonis, izdarīt savu izvēlu un uh, uzņemties kontroli pār savu dzīvi, neatkarīgi no tā, vai viņš ir ar invaliditāti vai uh, bez invaliditātes. Šobrīd mēs dzīvojam krīzes apstākļos, un šī krīze turpinās jau piekto gadu. Visneaizsargākais ne, visneaizsargātākie sabiedrības locekļi vismagāk izjūt tēriņu samazinājums. Uh, tiek samazināti gan uh, valsts pakalpojuma apjomi, gan dažādas, uh, dažādi, dažādi pabalsti tiek samazināti, un viņi ir spiest maksāt par situāciju, par kur viņi nav atbildīgi. Un tādēļ aizsardzības nodrošināšana, atbalsta nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti ir aktuālāk nekā jebkad iepriekš. Ja mēs, it īpaši mana grupa un citi kolēģi, pārāk stingri iestājas, eh, cīnās pret pārāk stingru taupības politiku, tad mēs to darām tāpēc, ka šādā situācijā tas ir nepieciešams. Un tāpēc ar visām tām konvencijām, kas mums ir, ANO tiesību konvencija cilvēkiem ar invaliditāti un citām konvencijām, mums ir ļoti svarīgi saprast un ne tikai izlasīt šīs konvencijas, bet īstenot šo konvenciju. Un ir pienācis laiks, lai Eiropas Savienība īstenotu ANO tiesību konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti, kur tā ir ratificējusi. Hārta, kurā ir pamatprincipi izklāstīt, kā piemēram dzīvošana kopienās un iekļaujoša izglītība ir ļoti būtiski aspekti. Un tāpat ir jādomā arī par to, ka šobrīd ir ne tikai ekonomikas, bet arī sociālā un cilvēktiesība krīze. Uh, mums ir jāatrod uh, līdzekļi, kā atrisināt šo situāciju, un jāpatur prātā, ka aiz skaitļiem, kurus mēs pieminam, slēpjas miljoniem cilvēku, un uh, viņus ļoti smagi skar tas, ka valdības ir savilkušas jostas ciešāk, un te īpaši ir jāpiemina sabiedrības visneaizsargātākie iedzīvotāji. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, es savu īso runu gribētu nobeigt pastāstot par savu personīgo pieredzi. Vīnas pilsētā es eh, daudzus gadus biju atbildīgs par pilsētu plānošanas un pilsētu attīstības jautājumiem. Es ļoti aktīvi darbojos arī veselības sektorā. Man bija man ir ļoti daudz draugu un kolēģi no nevalstiskajām organizācijām, kas cīnās par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Man personīgi šīs nav tikai paziņojums politikas pēc. Es balstos uz savu pieredzi, kur guvu vīnē, kad mēs centāmies uzlabot dzīves apstākļus cilvēkiem ar invaliditāti. Es atzīstu, ka mūsu darbs nebija pietiekams, tas parasti nav pietiekams, bet es domāju, ka mums ir jāpatur prātā šis iekļaušanas princips. Uh, Tas, ka ir jādod iespējas visiem, ne tikai deklarācijās un paziņojumos, bet realitātē dzīvē. Jo dažkārt paši svarīgākie jautājumi tiek aizmirsti. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka jūs esat šeit, un jūs vienmēr atgādinat mums par savām vajadzībām un par mūsu nepieciešamību palīdzēt tiem, kam palīdzība ir vajadzīga jo tas jau ir galvenais politikā - palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams. Dažkārt politiķi palīdz tiem, kuriem nav nekāda vajadzība, bet es domāju, ka tas nav pareizi. Vajadzētu palīdzēt tiem, kuriem vajadzības tik tiešām ir, un es domāju, ka tas nav jautājums par naudu. Ja, piemēram, nu, varbūt ne sociālistu joms, bet, piemēram, ja kāds, ja, piemēram, Britu parlaments šobrīd uh, neņem vērā to, ka daudz lielas kompānijas, ja, ja Britu parlaments tagad uh, sāks pieprasīt naudu no lielām kompānijām, kas līdz šim netika aplikts ar nodokļiem, tad šo naudu arī varētu iztērēt ļoti liederīgiem mērķiem. Liels paldies! Man bija ļoti liels prieks šeit piedalīties, tās nebija tādas saistības, bet es no visas sirds gribēju šeit piedalīties un vēlreiz liels paldies visiem tiem, kas šo brīnišķīgo konferenci ir norganizējuši. Thank you. Ehm, invito ora il presidente dell'European Disability Forum. Paldies. Un tagad es gribētu dot vārdu Eiropas uh, cilvēku ar eh, invaliditāti fórumu priekšstādātāju izteikties. Vārda Kastanis kungs. Paldies, es zinu, ka mēs esam aizkavējušies, un es zinu, ka ka mans kolēģis eh, drīz dosies prom. Kā es jau sacīju pirms kādu laiku, ir ļoti svarīgi tas, ka parlamenta politiskās grupas apvieno savus spēkus, ja tā varētu izteikties, lai uh, to cilvēku tiesības, kas ir ar invaliditāti, kļūtu acīm redzamākas gan Eiropas parlamenta darba kārtībā, gan visā Eiropas Savienībā kopumā. Es esmu informējis priekšsēdētāju kungu, ka mūsu fórums uh, adresēs vēstuli visiem Eiropas parlamentu politisko grupu priekšsēdētājiem, un šāda vēstule tiks sastādīta nākamajā gadā sākumā, lai varētu sasaukt kopēju fórumu un izstrādāt rezolūciju un raudzīties, lai šodien, par, šodien pieņemto rezolūciju varētu īstenot dzīvē ar jūsu atbalstu. Visās Eiropas Savienības institūcijās un parlamentā Mēs esam uh, diskutējuši par visiem šiem jautājumiem, kas izskanēja arī šodien. Jūs priekšsēdētāji kungs, tāpat arī parlamenta prezidents no rīta un citi runātāji sacīja, ka cilvēki ar invaliditāti šobrīd maksā par krīzi, par kuru viņi nav atbildīgi. Un taupības pasākumi, kā es sacīju, tiešā veidā pārkāpj tās tiesības, kas ir ierakstītas ANO tiesību konvencijā cilvēkiem ar invaliditāti. Laika periodā, kad politiskās sistēmas, demokrātiskās sistēmas uzticamība Eiropā ir apdraudēta, ir ļoti būtiski vismaz šajā jomā censties šo plaisu aizpildīt un pāriet no vārdiem pie darbiem. Liels paldies! Mēs esam pieņēmuši zināšanai jūsu apņēmību un ne tikai to, ko jūs teicāt šodien, bet visu to, ko jūs arī savos darbos darat parlamentā. Paldies! Köszönöm szépen! Paldies! Es gribētu pateikties EDF priekšsēdētājiem par komentāriem un tāpat arī sociālistu un demokrātu grupas priekšsēdētājiem. Es tagad gribētu sveikt mūsu vidū Vortmanas Kols kundzi, Tautas partijas grupas eh, vicepriekšsēdētāju. Es gribētu dot viņai desmit minūtes lai viņi varētu izteikties par uh, šodien apspriežamajiem jautājumiem. Lūdzu. Allow, yeah. Ja drīkst, es tikai gribētu, post, tikai gribētu rēģēt uz uh, Vardagas Stanis kunga teikto. Protams, mēs strādājam kopā ar citām grupām un uh, grupu priekšsādātāji arī ja kopīgi strādās pie šiem jautājumiem, un mēs labprāt ar jums tiksimies, lai apspriest konkrētus soļus, ko varam darīt, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies, Varmans Kolskundze. Paldies, Hannes, paldies kolēģim Kosas kungam, dārgais priekšsādātāji, kolēģi, dāmas un kungi pieejamība nav nekāda abstrakta problēma. Tas ir jautājums, kas skar katru sesto mūsu līdzcilvēku. Tas ir jautājums, par kur tik runāts arī šorīt. Eiropas Savienībā 80 miljoni cilvēku ir ar kādu invaliditāti, un ja mēs paraugamies uz mūsu vecāka gada gājumu iedzīvotājiem, tad šie skaitļi ir vēl augstāki. Katrs trešais eiropietis vecumā virs 75 gadiem cieši no invaliditātes, kas kaut kādā veidā viņu ierobežo. Lēš, ka šie skaitļi palielināsies. Tātad katrs trešais Eiropietis vecumā no 75 gadiem cieši no kaut kādas invaliditātes, kas viņu kaut kādā veidā ierobežo. Un ņemot vērā sabiedrības novecošanās tendences, šie skaitļi pieaugs. Un būtībā tas nozīmē divas lietas. Pirmkārt, te ir jārunā par dzīves kvalitāti attiecībā uz konkrēto cilvēku. Un kā sabiedrībai mums ir atbildība un mums ir jāizrāda so solidaritāte, bet tikpat svarīgi ir jāsaprot, ka šie pilsoņi nespēja sniegt pilnvērtīgu ieguldījumu sabiedrībai un tas mums ir liels zaudējums. Ja es drīkstētu izteikt analoģiju, 20 gadus mūsu Eiropas integrācijas eh, galvenais punkts bija vienotais tirgs un tā integrācija, brīva pakalpojumu un preču, kapitālu un personu kustība, balstoties uz mūsu Eiropas eh, sociālās taisnīguma uh, cieņas un vienlīdzīgas izturēšanās principiem bija ļoti būtiski. Eiropas komisija ar savām direktīvām un regulām, Eiropas tiesa ar saviem spriedumiem, nolēmumiem, Eiropas parlaments ar saviem ziņojumiem pārstāvot Eiropas iedzīvotājs. Mēs visi esam centušies eh, cīnīties pret dažādiem šķēršļiem, kas iekšējā tirgu pastāvēja Šeit es atsaucos uz um, netarifu barjerām, uz uh, savstarpējo diplomu atzīšanu, standartu atzīšanu, citas valsts produktu atzīšanu un atgriežoties pie šīs analoģijas, pieejamība joprojām ir vislielākā netarifu barjera miljoniem iedzīvotāju, kas nevar efektīvi strādāt un tāpēc nevar uh, nedot pienesumu, ne arī gūt labumu no mūsu vienotā tirgus, un viņi nevar arī normāli funkcionēt šajā sabiedrībā. Ko mēs esam darījuši preču, pakalpojumu un kapitālu labā, to mēs neesam paveikuši mūsu cilvēku labā. Mums ir jāpastiprina savu centienu šajā jomā. Es esmu pārliecināta, ka tā ir jākļūst par prioritāti mums visiem. Mēs, kā tautas partijas saime, Eiropas tautas partijas saime, mēs ticam, ka cilvēku brīvu pārvietošanās ir, viena no svarīg, ir viens no svarīgākiem Eiropas Savienības pamatprincipiem. Mūsu Manifests, ko mēs pieņēmām Rumānijā pirms dažiem mēnešiem, ļoti skaidri to parāda. Tur ir rakstīts, mums ir kopīgiem spēkiem jāstrādā, lai veicinātu labi funkcionējošu darba tirgus eksistenci, kas sniedz iespējas, darba vietas un uh, veicina lielāku līdzdalību darba tirgu jauniešu vidū, tāpat arī vecākatgājumu cilvēkiem, sievietēm, migrantiem. Uh, un viņu pēctečiem, tāpat arī cilvēkiem ar invaliditāti. Tautas partijas eh, grupas Eiropas parlamentā darbojas ļoti aktīvi kolēģi, kas eh, paši saskaras ar problēmām, ko izraisa invaliditāte. Es gribētu šajā sakarībā uzteikt mūsu kolēģi Koskungu, kurš sēž šeit pie galda un vad šo sanāksmi. Viņš un, vi, un citi kolēģi, viņi mums palīdz mūsu parlamentārā, parlamentārajā dzīvē neaizmirst to, kā uh, konkrētas lietas ietekmē cilvēks ar invaliditāti. Tikpat svarīgi, kā tas ir, ir arī pārliecība, ka ir jāatsaucas uz cilvēku ar invaliditāti tiesībām tad, kad mēs uh, runājam par Eiropas stratēģiju 2020. Tā ir mūsu stratēģija par to, kā Eiropas Savienībā mēs varam panākt izaugsmi, kas kalpot mūsu iedzīvotājiem, kā varam radīt jauns darba vietas. Šai stratēģijai ir jābūt visus iekļaujošai. Jautājums par invaliditāti un par to, kā risināt ar to saistītās problēmas Eiropas parlamentā izraisa vienprātību. Tā kā Vardakas Tanis kungs jau sacīja, ir ļoti svarīgi apvienot spēkus visā parlamentā. Tāpat ir jāapvieno spēki ar pilsonisko sabiedrību, ar nevalstiskajām organizācijām, ar jums, jo kopīgiem spēkiem mēs tik tiešām varam šos pūliņus īstenot. Mēs kā parlaments savā rezolūcijā esam skaidri norādījuši, ka ir vajadzīgs vairāk mūža izglītības programmu, ka ir vajadzīga lielāka sociālā iekļaušana, lielāka elastība attiecībā uz pensijas vecumu, darba tirgu, un mēs esam savā atzinumā arī skaidri norādījuši, ka vecāku gadagājumu cilvēku nodarbinātības potenciāls tāpat arī to cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības potenciāls bieži vien tiek uh, atstāts novārtā. Pie, pieejamība ir um, kļuvusi par kaut ko tādu, kas ir normāls uh, visā mūsu sabiedrībā. Ja jūs ierodaties viesnīcā, vienalga, kur Eiropā, tad jūs neuzdodat sev jautājumu par to, vai tur ir pieejams karstais ūdens vai tur ir vannas istaba. Uh, jo tas ir kļūst par standartu, par normu, bet diemžēl pie mums joprojām nav standarts, eh, ka viss viesnīcas ir pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat arī birojēkas, skolas, universitātes, sabiedriskās ēkas, ceļš, autobusu pietura, vilcienu, dzelzceļa stācijas nevienmēr ir pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, un sekas ir sociālā izslēgtība un tas vienkārši ir nepieņēmami. Mēs atļaujam cilvēkiem ar invaliditāti saņemt algas, kas ir zemāks nekā tās varēja būt. Un tas ir tikai tāpēc, ka šis cilvēks reāli nevar piekļūt. Un tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai visām investīcijām nākotnē mēs jau no sākta gala noteiktu standartus eh, par pieejamību. Šeit Eiropas līmenim ir ļoti skaidra loma spēlējama. Mums ir jāizstrādā Eiropas mēroga normas, jo pretējā gadījumā mēs saskarsimies ar tirgus sadrumstalotību, jo dalība valsts ievieš pašas savas normas un standarts, kas nevienmēr savā starpā ir savietojams. Otrs labums no Eiropas mēroga likumdošanas ir tas, ka pakalpojumu un preces būs uh, lētāks mēroga ekonomikas rezultātā. Kompānijas ir tādi racionāli spēlētāji, un ja tās varēs gu, iegūt labumu no Eiropas Savienības tirgu un nest lielāku un, un saņemt lielāku pēļņu, tad mēs visi būsim ieguvēji. Un tāpēc es domāju, ka ierosinātais Eiropas pieejamības likums varbūt ir pareizā pieeja. Mums ir nepieciešama skaidra noteikuma un kopēja pieeja. Uh, Un tas nevar būt tāds jautājums, kas būtu brīvprātīgs. Šai sistēmai ir jābūt obligātai. Ja mēs mācīsimies no Amerikas Savienotajās valstīs gūtās pieredzes, kur kopš 1990. gada ir spēkā likumi par cilvēkiem ar invaliditāti, tad mēs redzēsim, ka tas dod juridisko skaidrību uzņēmumiem, kas eh, atvieglo nākotnes investīciju iegulstīšanu un eh, <clears throat> pastāvošā likumdošana ir jāpielāgo, lai tā būtu saskaņā ar šo te likumu par cilvēkiem ar invaliditāti. To pašu vajadzētu darīt Eiropas Savienībā. Dāmas un kungi, 60 gadus Eiropas Savienībā ir valdījis miers, labklājība un eh, brīvība miljoniem cilvēku. Tagad mēs atrodamies krīzes situācijā, bet ja mēs paraugamies um, uz savu vēsturi, mēs tiešām esam kļuvuši par veiksmu simbolu Un eh, tā tam būtu jābūt arī šodien. Mēs esam parādījuši, ka valsts var dzīvot un strādāt kopā kopēja mērķa vārdā, un es esmu pārliecināta, ka arī šodien, ka arī mūsdienās mēs varam pierādīt, ka mums ir pietiekam daudz iespēju, lai krīzi pā, eh, pā, vērstu padarītu par iespēju, bet to mēs varam izdarīt tikai tad, ja mēs strādāsim kopā. Un šeit nav runa tikai par darba vietām, par ekonomiku, par precēm, bet uh, kas varbūt ir pat būtiskāk mums visiem. Tas ir tas, ka mēs pat saņēmām Nobel miera prēmiju, kas bija kā atzinība, ko mēs esam panākuši mieru un brīvības ziņā. Mums ir jābūt godīgiem pret sevi, dāmas un kungi. Mēs joprojām neesam darījuši pietieko daudz, lai iekļaušana un uh, pieejamība mūsu cilvēkiem ar invaliditāti un vecāku gadagājumu cilvēkiem būtu realitāte. Uh, Tādi tie soļi, ko mēs speram šodien, tie ir pirmie un izšķirošie soļi šajā jomā. Eiropai ir jākļūst par līderi pasaulē un par iedvesmotāju citiem. Mēs vēl neesam tik tālu tikuši, bet jūs varat rēķināties ar Eiropas Tautas partijas atbalstu, lai to panākt. Paldies jums visiem un vēl jums visu to labāko! Köszönöm alelnök asszonynak. Paldies, viceprezidents kundze, un mēs iero, ievērosim atvēlēto uzstāšanās laiku. Tagad es došu vārdu EDF priekšsēdētājam. Mēs uh, uzklausījām ļoti precīzu izklāstu par to, kādā ir jābūt uh, pieejamībai. Mēs uh, dzirdējām no viceprezidentes kundzes par to, kādam ka būtu jābūt obligātam Eiropas uh, tiesību aktam par uh, to, lai nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar invi, invaliditātēm. Mm, mums līdz 2015. gadam ir jāpabeidz uh, nopietnu jautājumu izstrāde un jāsāk cits darbs, struktūra fondi, ārējā palīdzība un uh, ir e, jānodrošina, lai tiktu ievērotas cilvēku ar invaliditāti tiesības. Eiropas parlamentam būs jāapspriež tiesību akti, kas ir ierosināti. 3. E, decembrī tos ierosināja Eiropas komisija par uh, pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti, un mēs rēķināmies ar parlamentu atbalstu, ka šis projekts tiktu paplašināts un tas kļūtu uh, visaptverošs Eiropas uh, uh, tiesību akts uh, par uh, šiem jautājumiem tiks ierosināts nākošā gada vidū. Mēs esam jums pateicīgi. Uh, un uh, varu atkārtot to, ko teicu jau uh, iepriekšējam runātājam, kā mēs nosūtīsim vēstuli visu Eiropas parlamentu politisko grupu vadītājiem, aicinot sniegt tādu balstu Eiropas cilvēku ar invaliditāti kustībā kustībai, uh, lai uh, nodrošinātu atbalstu šajā grūtajā satricinājumiem pilnajā laikā. Ir ļoti svarīgi, uh, lai būtu dzirdama arī jūsu balss, lai jūs mūs atbilst, atbalstītu mūsu veiktajā darbā, risinot tās problēmas, ar ko saskars cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes visā Eiropas Savienībā. Liels paldies! Grazie. Um, darei ora uh, la... Liels paldies. Tagad vārds Inesē Kristīnai Zuberei, kura ir nodarbinātības lietu komitejas vicepriekšsēdētāja Eiropas parlamentā. Paldies. Es runāšu spāņu valodā, jo šodien nav paredzēts lūkums portugāļu valodā. Uh, Un e, arī šeit ir vērojama zinām diskriminācija, esmu portugāliete un manā valodā runā izteikties es nevaru, bet e, mēģināšu tikt galā maksimālā. Bet e, pirmkārt es gribu pateikties par pasākumu organizēšanu, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs pasākums. Un sacīt dažas lietas, kas ir saistāmas ne tikai ar darba tematu, bet arī ar valsti, kuras pārs, no kuras es nāku, jo mēs runājam par krīzi. Mana valsts Portugāla ir ļoti krīzes skarta, un sekas ir jūtamas transversālā veidā visās nozarēs, visās jomās sabiedrībā, eh, taiskaitā skarot eh, it, īpaši personas ar invaliditāti. Gribētu sacīt, ka pirms gadam komiteja, kurā es strādāju, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, apstiprināja kolēģi Ādama Kosaka ziņojumu, kurā bija runa par to, cik svarīgi ir tas, lai stingra taupīguma politikas neietekmētu negatīvā veidā cilvēkus ar invaliditāti. Šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, bet man ir pesimistiskāks skatījums. Konkrēti, es domāju, ka patiesībā realitāte parāda, ka šīs tā saucamās stingrās taupības politikas uh, konkrētā veidā ietekmē cilvēkus ar e, invaliditāti stingrā veidā. Tas ietekmē pilnīgi visus strādājošos, tā skaitā strādājošos ar invaliditāti, jo tie nedzīvo ārpus nekādas realitātes. E, tas nozīmē, ja ir lielāks bezdarbs, tad pastāv lielākas grūtības cilvēkiem ar invaliditāti atrast darbu. Ja algas pazeminās, tad tās pazeminās, taisa skaitā strādājošajiem ar invaliditāti. Lietas ir savstarpēji saistītas, un mēs nevaram runāt par izolētām realitātēm. Un man šķiet, ka, diemžēl, šeit starp formālajiem instrumentiem E, kas ir paredzēti e, cilvēkiem ar realitāti, un realitāte pastāv liela plaisa. E, pastāv plaisa, kura pap, tikai padziļinās. Un domāju, ka ja mēs nomainītu esošās tiesības cilvēkiem ar invaliditāti, kam jātiek garantētām no valsts puses, jo tās ir tiesības ar sociālās eh, palīdzības filozofiju. Es domāju, ka tā būtu atpakaļ kāpšanās. Runājot par eh, pašcieņu cilvēkiem ar invaliditātiem. Un, lai apstiprinātu šo teoriju, gribu sacīt, ka tad, kad mēs runājam par sociālā netaisnīgumu padziļināšanos kopumā, kad notiek E, šādu tiesību atpakaļkāpšanās, tad sabiedrība nekādā veidā nespēja kļūt integrējošāka. Es gribu nosaukt piemērus tam, kas notiek manā valstī un kā ir ietekmēti cilvēki ar invaliditāti. Piemēru runājot par valsts budžeta samazināšanos. Par šo tēmatu tika no jauna izvērtēti personu invaliditātes līmeņi, un lielākā daļa cilvēku um, cilvēku ar invaliditāti, viņu eh, invaliditātes grupa tika mazināta uz mazāk smagu. Tā ir politiku realitāte. Piem, eh, notika personu indeksēšana personām ar invaliditāti, kur, kurām ir bijuši nelaimes gadījumi darbā. Jau e, šīs personas saņēma mazāk nekā 400 eiro, tagad tās saņem vēl mazāk mēnesī, un tas ļoti negatīvi ietekmē viņu dzīves kvalitāti. Bet tajā pašā laikā nodokļu palielināšana ietekmē e, cilvēks ar invaliditāti. Samazinājumi visos sociālajos pabalstos, e, bet ne tikai tas vien. Es domāju, ka ja mēs, piemēram, runājam par valsts izdevumu samazināšanu, tad mums ir jārunā par samazinājumiem atbalsta mākslas darbiem, eh, skaņu eh, un video ierakstiem, par samazinājumiem, eh, mazinājumiem, tulkojumiem žestu valodā, publiskos pasākumos pār valsts ēku pielāgošanu un tā tālāk. Es domāju, ka nevar skatīt integrācijas kohēziju izolētā veidā, jo, ja notiek samazinājumi sociālajās politikās kopumā, tad tas ietekmēs personas ar invaliditāti. Un mums ir jāsako tam, lai tiktu īstenot Eiropas Savienības radītā, eh, ratificētā konvencija. Es runāju par šiem jautājumiem, kas ir ļoti nopietni, un par jautājumiem, kas ir jāmaina, kur ir jāstrādā pie integrācijas programmām, lai varētu integrēt cilvēkus ar invaliditāti darba tirgū, bet gribu norādīt, ka ja nenotiks eh, plašāks politiku, um, politiku izmaiņas, tad plaisa starp tiesībām, kas ir garantētas konvencijā un sociālo realitāti, aizvien paplašināsies. Un to nevar mainīt nemainot po, so, eh, sociālās uh, politikas uh, jomu kopumā. Grazie, viceprezidente, paso. Paldies, vicepriekšsēdētājs kundze. Un nākošais ir Alans Fors, EDF izpildu komitejas loceklis. Mēs uh, tikai uh, konstatējam arvien vairāk ekonomikas krīze kļūst par cilvēku tiesību krīzi. Un visvairāk šī krīze uh, skar uh, cilvēkus ar invaliditāti, bet Eiropas Savienība ir parakstījusi ANO konvenciju par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Kā šo konvenciju īstenot? Krīzes apstākļos mums ir jādomā par to, kā labāk izmantot Eiropas Savienības finanšu resursus un Eiropas Savienības institūcijām ir jāapstiprina daudzgadu finanšu schēma tāda, kas palīdzētu uh, invest, sociālās investīcijas veikt, lai varētu pārvarēt krīzi. Uh, ir jānodrošina, lai turpmāk struktūra fondi varētu finansēt arī pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti un jāpadara šiem cilvēkiem pieejami arī e, Trans-Eiropas e, transporta tīkli. Ir jāapkopo dati par dažādām sociālajām grupām, ko ir skārusi krīze un ir jāizstrādā personalizēti risinājumi. Eiropas Savienībai ir jāizstrādā sociālo investīciju programma, balstoties uz cilvēku tiesībām un nediskriminācijas principu uh, saskaņā ar ANO konvencijām. Ir jādomā par ilgtermiņa investīcijām, izveidot tādus sociālos dienestus, kas veidotu integrējošāku un labklājīgāku sabiedrību. Ir uh, jā balstās uz minimālās sociālās aizsardzības principiem, kā to ir izstrādājusi starptautiskā darba organizācija, lai nodrošinātu piekļuvi eh, tādiem pakalpojumiem kā ūdens apgādi, izglītība un citiem, un ir jādomā, eh, un veselības aprūpi, un ir jādomā, kā to visu nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti, ka, kam visvairāk draud izstumtība un īpaši jādomā ir par veselības aprūpas nodrošināšanu šiem cilvēkiem. Ir jādomā, kā īstenot, kā nodrošināt sociālās un ekonomiskās tiesības cilvēkiem ar invaliditāti mēs, kā organizācija, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, mums ir pienākums aizstāvēt šo cilvēku tiesības. Eiropas parlamenta deputāti lēmumu pieņēmēji. Jums ir pienākums īstenot šo konvenciju un novērst šo cilvēku tiesību krīzi. Paldies! Köszönöm szépen a kiegészítő szavakat. Liels paldies par jūsu ieguldījumu šajās debatēs. Līdz ar to esam noslēguši uh, pēcpusdienas sesijas pirmo daļu, un mēs uzklausīsim uzstāšanās no zāles, bet pirms tam vēl es gribētu izteikt uh, dažus komentārus un iezīmēt to, kā Eiropas parlaments un es pats kopā ar citiem kolēģiem Eh, dažādās politiskās grupās mm, cenšamies iesaistīt eh, cilvēkus eh, tiesību nodrošināšanā. Ja mēs neiesaistīsim visas interesētās grupas un cilvēkus mērķu sasniegšanā, mēs neko nepanāksim. Es pats esmu ievēlēts Eiropas parlamentā, un tas pierāda, ka neatkarīgi no invaliditātes, ja cilvēki vēlas un ir gatavi to darīt, tad viņi var veiksmīgi piedalīties likumdošanas procesā. Kopā ar līdzpriekšsēdētāju es gribētu tagad atklāt debates un dot vārdu uh, Olsena kungam, kurš pārstāv EDF izpildu komiteju. Eh, in attesa di Eriko Olsen, eh, membro del comitato. Kamēr mēs gaidām Eriko Olsena ierašanos, kurš ir EDF izpildu komitejas loceklis. Es kā priekšsēdētājs viet, priekšsēdētāja vietniece arī gribētu teikt dažus vārdus par svarīgo uh, tēmātu, proti, kā izkļūt no krīzes. Un to, protams, nevar panākt bez uh, cilvēku ar invaliditāti tiesību nodrošināšanas. Šīs tiesības ir atzītas ANO konvencijā. Protams, izkļūšana no krīzes prasīs arī mainīt mūsu domāšanas veidu un attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti, lai izstrādātu uh, veidus, kā jaunieši un uh, bērni ar invaliditāti varētu dot savu ieguldījumu sabiedrībai. Ir nepieciešams ne tikai investīcijas, ir jāpieliek arī papildus pūles, jo, ja mēs nesniedzam atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, Eh, jāsaka, ka patiesībā jau visiem ir nepieciešams atbalsts, dažiem ir vajadzīgs vairāk atbalsts nekā citiem, mums ir jādomā par nākotnes paudzēm. Un tādēļ, eh, domājot par izkļūšanu no krīzes, mums ir jāiesaista šai darbā visi cilvēki, visi sabiedrības locekļi ar invaliditāti un arī šo uh, cilvēku organizācijas. Uh, politiskās uh, struktūras un uh, biedrības ir uh, jāveido struktūra, lai neviens netiktu aizmirsts un atstāts novārtā. Es tagad atklāju mūsu plenārās uh, debates, un pirmais runās Ēriks Olsens, bet viņa, diemžēl, vēl nav zālē. Eh, es atvainojos par to, ka mēs nedaudz esam mainījuši mūsu darba grafiku, jo dažiem cilvēkiem bija ātrāk jādodas prom. Tagad došu vārdu Perko Maramakī, kurš pārstāv Somijas cilvēku invaliditāti organizāciju. Un pēc tam uh, runās Agnēs Skundze no Ungārijas. Kad uh, jūs vēlaties runāt, lūdzu paceliet roku, lai jūs var ieraudzīt arī mūsu operatori. On behalf of the Finnish Disability Forum, Somijas cilvēku ar invaliditāti fóruma vārdā gribu atbildēt uz jautājumu, kā mums izkļūt no krīzes. Šorīt mēs sākām apspriest jautājumu par to, ka ir jāpieņem stingrāks Eiropas līmeņa tiesība akts par pieejamības nodrošināšanu. Eiropas līmuņa, līmeņa stimuls un likumdošana uh, piespiedīs dalību valstis izdarīt grozījumus arī savā likumdošanā un organizēt dialogu ar uh, cilvēku ar invaliditāti kustībām un organizācijām. Mēs ceram, ka Eiropas pieejamības akts Uh, īstenos mūsu visu cerības. Par otro jautājumu un runājot par pieredzi, manā valstī vēlētos uzsvert, ka ANO konvencija un tās efektīva īstenošana ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas mums palīdzēs izkļūt no krīzes. Jo konvencija ir kopīgs pamats, lai radītu Eiropu, kur cilvēki ar visa veida invaliditāti varētu dot savu ieguldījumu sabiedrības attīstībā, gan darba dzīvē, piedaloties gan izglītību iegūstot, gan arī esot patērētā iekšējā tirgu. Kad es runāju par to, kā mums izkļūt no krīzes, uh, jāsaka, mēs varam palūkoties uz uh, to, ko mums uh, dod, varētu dot ANO konvenciju. Mēs ceram, ka tā tiks pēc iespējas ātri ratificēta. Un noslēgumā par Eiropas nediskriminācijas tiesību aktiem pil, cilvēku ar invaliditāti kustība aktīvi iesaistījās uh, darbā pie pašreizējās uh, nediskriminācijas sistēmas uzlabošanas, un mēs ceram, ka šie tiesību akti tiks uzlaboti un to aptvērums tiks paplašināts Tas ir ļoti nepieciešams, it īpaši tādās valstīs kā mana valsts, kur uh, likumdošanas progress ir ievērojami palēninājies. Un, uh, protams, kā iegāns tik minēt, tiek minēta krīze, bet krīzes risinājums ir tāds pats kā tas, kas ierakstīts konvencijā. Nevajag runāt par mums bez mums, mūsu līdzdalības. Paldies priekšsēdētāji. Paldies. Agnešs kundze un. Pēc tam runās Kristus Nāstos. Pēdējo 50 gadu laikā mēs esam piedzīvojušas pagā, pakāpeniskas, bet pozitīvas pārmaiņas nodrošinot vienlīdzīgas iespējas. Tomēr ir daudzas problēmas, kuras uh, Eh, ir padarījusi eh, smagākas eh, kļūdaina valdības politika, un dažās jomās mēs redzam atkrišanu atpakaļ, un lielākie zaudētāji ir cilvēki ar invaliditāti. Tiek samazināts valsts budžets svarīgu pakalpojumu sniegšanā, un arī citās jomās mēs redzam regresu. Uh, ja runājam par pabalstu izmaksāšanu cilvēkiem ar invaliditāti, tad uh, daži pabalsti vairs netiek izmaksāti un citi tiek samazināti. Līdzekļi, kas sākotnēji bija paredzēti, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodru, nodarbinātību, arī tiek samazināti. Tiek samazināts pieejamo darba vietu skaits un tas uh, ir ļoti uh, negatīvi. Jau tā nodarbinātības līmenis ir ļoti zemas, algas un ieņēmumi ir mazāki nekā minimālā darba alga gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu līmenī ir nepieciešami novatoriski risinājumi. Uh, mums ir nepieciešama jauna kompleksa uz mērķiem orientēta rehabilitācijas sistēma, ir nepieciešama sociālā un cita veida palīdzība nodarbinātības un citās jomās. Mēs jau nerunājam par žēlastības dāvanām cilvēkiem, mēs runājam par investīcijām, kas dod dividendes Mums ir jāpalīdz cilvēkiem ar invaliditāti uh, rast darba vietas atvērtā darba tirgu, un tādēļ ir nepieciešamas novatoriskas politikas īstenot, kas palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti. Ir jāsaskaņo beidzot uh, vārdi ar darbiem, un ir nepieciešamas taustāmas reālas iniciatīvas, kas ir mūsu visu kopīgās interesēs. Paldies! Grazie, eh, ora, eh, la... Paldies. Eh, Nākošais runātājs Kristus Nastas no padomu. Grieķijas padomes cilvēkiem ar invaliditāti. Un nākošais runātājs ir no Čehijas, bet tagad Kristos Nastas. Paldies priekšsēdētājiem! EDF priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godējumie deputāti. Mana valsts, Grieķija, šodien saskars ar vissmagāko ekonomisko krīzi pēc otrā pasaules kara. Tie, kuriem visvairāk ir vajadzīga protekcija, tā, tad personas ar invaliditāti un e, struktūras, kas ir paredzētas to aizstāvībai, viņus pamat likteņa varā. Mēs esam kļuvuši e, par eh, trojkas eh, lēmumu ķīlniekiem. Pēdējo gadu laikā mēs redzam, kā situācija brūkā kāršanā, viņš eh, patvērumu programmas, pabalstu programmas, izmitināšanas struktūras tiek slēgtas. Un daudzās uh, daudzos ēkās, daudzos objektos eh, situācija ir kļuvusi vienkārši neciešama. Mēs uzdodam sev jautājumu, kādai eitanāzijai mēs esam nolemti. Va, kas notiks? Vai eh, cilvēki cilvēki tiks izlikt uz ielas bez dzīves vietas, bez, bez uh, uztura. Kādi instrumenti varētu tikt izmantot šajā situācijā? Pirmkārt, ir apvienoto nāciju konvencija, kā arī eh, pagaidu protokols, ko ir noslēgusi manu valstu un Eiropas eh, savi, eh, parakstījis manu valstu un Eiropas Savienība. Tiek pieprasīts īstenot visus um, līdzekļus, lai varētu atbalstīt personas ar uh, invaliditāti. Šo instrumentu izmantošana iespējams varētu mainīt situāciju. Kamēr eh, organizācijas cilvēkiem ar eh, invaliditāti mēģina darīt visu, ko tās spēj, izmantojot Eiropas ar starptautisku pieredzi. Dāmas un kungi! Eh, cilvēki ar invaliditāti, viņu draugi atbalstītāji. Eh, lūdzu, atbalstiet mūs, mūsu ciņa, tāpēc, ka ekonomiskajai krīzei nav robežu. Tā izplatās kā e, toksisks mākonis visu caur Eiropā. Mūsu opozīcija vienotiem dos mums iespēju cīnīties pret tiem, kuri vēlas, e, kur, kur ir pret sociālu valsti un pret demokrātiju. Paldies. Nākošais runātājs Vaclavs Krāžā no Čehijas organizācijas cilvēkiem ar invaliditāti. Un nākošais runātājs būs no Francijas. Dziekuji za slovo. Paldies. Šodien cita starpā tiks apstiprināta rezolūcija e, turpmākajiem desmit gadiem. Un es gribētu pasvītrot e, to rezolūcijas daļu, kur ir e, runa par cilvēkiem ar invaliditāti. Čehijas republikā pat, ja valsts finansējums nav vissliktākajā, uh, um, stāvoklī tomēr uh, tiek pieņemti stingri taupības pasākumi, tiek samazināti pabalsti eh, personām ar invaliditāti un ģimenēm ar bērniem. Eh, par 50% ir samazinājums finans, samazināts finansējums personām ar invaliditāti un nav iespēju izmantot šiem cilvēkiem visas tiem pienākošās tiesības. Līdzīgus pasākumus mēs esam redzējuši aktīvās nodarbinātības jomā it īpaši attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Es domāju, ka ja eh, ja būtu jāievieš konvencijas, ja ir jāievieš konvencijas panti, tad ir nepieciešams ieviest vienotus standārtus Eiropas Savienības valstīs minimālam atbalstam eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Dalība valsts eh, nevar piekrist tādiem eh, lietām, kā invalī, cilvēki ar invaliditāti, um, izslēgšanu no eh, veselām pasākumu grupām ir jārunā par pakalpojumi, kas ir paredzēti cilvēkiem ar invaliditāti, eh, un tas ir vienīgais veids, kā var īstenot ANO konvenciju. Pašreizējos krīzes apstākļos eh, situācija ļaunprātīgi izmanto vairākas dalību valstis, lai mm, demontētu sociālo valsti, un mums ir jānostājas pret to vienotiem. Paldies! Grācie Vāklav. Paldies, Vāclav. Nākošais runātājs Prado no Francijas Nacionālās padomas cilvēkiem ar invaliditāti. Un nākošais runātājs no Sērmi no Spānijas. Labdien! Kāda ir stratēģija izkļūšanai no krīzes? Eiropas Savienība ir saņēmusi Nobelmieras prēmiju. Eiropas parlaments ir kopā dzīvošanas veidošanas vietā. Krīze grauj šo kopādzīvošanas iespēju. Tās skāra uh, eh, humānās organizācijas un izkļūšana no krīzes ir iespējama tikai ar labāku savstarpēju uh, saprašanos. Cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, ir veidojuši pāreiz pasākumu, ko sauc par vieglās, vieglāks lasīšanas un saprašanas rīku. Šis līdzeklis dodies pie visās Eiropas Savienības eh, valodās sintaktiski eh, un iedzīniski vieglā veidā eh, pasniegt informāciju. Tā nav utopija. E, e, premjerministru, e, Francijas politiķu runas ir publicētas šādā veidā un dod iespēju visiem eiropiešiem daudz labāk izmantot un apgūt tekstus Eiropas valodās un piesaistīt visus mūsu demokrātijas dalībniekus. Šī pieejamība ir e, nepieciešama, lai varētu e, nodrošināt Eiropu visiem, tas ir mūsu apvārsnes izkļuvē no krīzes. Un mums ir jādomā par šādiem atbalsta pasākumiem viscaur Eiropā. Kā tas tiks izdarīts, uzdod šo jautājumu parlamentam. Paldies! It īpaši vēlos pateikties par argumentācijas precizitāti un sintēzi. Un tagad dodu vārdu Hoselu Īsedo Kuevā Un nākošais runātājs Marija Johansena no eh, Zviedrijas asociācijas cilvēkiem ar invaliditāti. Sveicināti! Spānijā nu jau 30 eh, gadus ir domāts eh, par to, kā integrēt audzēkļus ar diskapacitāti. Tiek veltīti resursi šiem pasākumiem atkarībā no katra vajadzībām un dažādu programmu apvienojums, atbalsts ģimenēm, e, protēžu, ortēžu e, e, nodrošināšana, piekļuve izglītības centros, starp citiem aspektiem ir bijuši, bijusi atslēga panākumiem izglītības sistēmā. Un tie ir, eh, šeit ir skaidri piemēri eh, bērniem ar dzirdes attīstības trau, eh, traucējumiem. rezultāti viņu integrācijā ir li, e, ļoti labi. 70% e, no vājdzirdīgajiem ir spējuši, e, spēja apgūt universitātes kursus. 90 procentu no viņiem izmanto mutisku sazināšanās veidus eh, apmācības centros. Daudziem ir īpaša eh, skolotāja palīdzība, logopēdiskā palīdzība, kas tiek eh, sniegta izglītības vietā. Un šobrīd ekonomiskās krīzes apstākļos valsts tēriņu racionalizēšana ietekmē minētos pasākumus - protēzis, logopēdu pakalpojumu un citi. Bez tam šodien augstākajā izglītībā E, e, augstākajā izglītībā. Tikai 0,2% no bakalauru programmas ir studenti ar invaliditāti. Gribu vērst uzmanību arī uz piekļuvi nodarbinātībai kas ir nepieciešama, lai pilnībā varētu uh, izmantot pilsoņu tiesības mēs esam un uh, mēs esam šeit un ar mums ir jārēķinās. Paldies! Grācie. E, Paldies, un pirms dodu vārdu Marijai Johansonai, kur pārstāv e, Zviedrijas asociāciju personām ar invaliditāti. Gribu atvainoties, ka man būs jādodas projām no sēžu zāles jo man ir jādodas uz lidostu, bet eh, es eh, nepametu jūs pilnībā, jo šo sēdi turpinās vadīt intergrupas vadītājs Adams Kožam. Paldies! Nākošais runātājs. Eh, piekļuvs iespēja ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs varētu izmantot mūsu pilsoņu tiesības. Šim nolūkam ir jāīsteno dažādi priekšnosacījumi. Mums ir jāņem vērā e, cilvēka daudzveidība un līdztiesība. Tas ir demokrātijas jautājums un priekšnosacījums e, ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai. Jā, tiek norādīts, ka mēs izmaksājam dārgi, bet e, Mēs nevaram noteikt cenu cilvēku tiesībām, personas tiesībām un līdztiesībai. Tik bagātā valstī kā Zviedrija mēs dzirdam, ka izmaksā pārāk dārgi e, integrēt e, cilvēkus ar invaliditāti. Pavasarī tika uzdots jautājums Zviedru ekonomistam Dārm Andersonam aprēķināt izmaksas personām ar īpašām, ar invaliditāti. Andersona pētījums secina, ka atmaksājas kaut vai tīri ekonomiski integrēt cilvēks ar invaliditāti. E, zaudējumi ir jānoraksta uz nepieejamību, uz to ekonomisko zaudējumu, ko nozīmē mūsu neesamība tirgū. Un šie secinājumi ir jāņem nopietni un jāpiemēro praksē. Ir ārkārtīgi būtiski paturēt prātā to uh, arī krīzes apstākļos. Ir jādomā par nākotni. Nelielas ekonomiskās izaugsmes apstākļos ir jābūt ar politisko drosmi, lai izturētos pret eh, cilvēkiem, ņemot vērā viņu tiesības un respektējot viņu līdztiesību. Tas neko nemaksā. Un mēs nevaram izrakstīt rēķinu vai noteikt cenu e, cilvēkam. Ir jāapzinās, ka eh, pieejamība ir nepieciešama visiem. Mēs arī vēlamies jums nosūtīt šajā sakarā notu, un šis teksts varētu tikt publicēts protokolā. Paldies! Köszönöm a hozzászólást, most pedig átve... Paldies! Un... Es aicinu jūs visus pieturēties atvēlētiem runas laikam, jo runātāji ir pieteikušies ļoti daudz, un mums ir jārespektē atvēlētais laiks. Abos ekrānos zāles malās jūs redzat, cik daudz laika jums vēl ir atlicis. Tagad ir nākošais runātājs no Itālijas, kurš pārstāvēs Itālijas asociāciju personām ar eh, invaliditāti. Gribētu arī lūgt Austrijas pārstāvim Bernadetei Fensteinai sagatavoties, lai varētu izteikties kā nākošajai. A questo punto del dibattito diventa davvero difficile. Paldies. Šajā debašu brīdī ir eh, grūti pateikt kaut ko tādu nu, oriģinālu. Ļoti taču mēs esam ieradušies šeit, lai nosodītu to, ka Itālijas valdība ir atteikusies no sociālām politikām cilvēkiem ar invaliditāti. Princips mm, nelemiet par mums bez mums ir pilnībā apgāsts. Bez mums valdība ir padarījusi vājāku labklājības uh, līmeni, tā ir uh, samazinājusi finansējumu dažādām politikām cilvēkiem ar uh, invaliditāti un līdz ar to atņēmis viņiem liela daļa neatkarības. Mēs esam apšaub, tāpat tiek ap, apdra, apdraudēts atbalsta pensijas un dažādi nodokļu atpakaļ atvieglojumi. Bez mums eh, valdība ir īstenojusi kampaņu pret cilvēkiem ar invaliditāti. Un tas ir arī aizkavējis mūsu valsts attīstību. Un tas viss pēc tam, kad mūsu valsts bija ratificējusi ANO tiesību konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti un apsolīsies uh, uzraudzīt tās īstenošanu. Un tāpēc mēs mudinam Eiropas parlamentu un citas Eiropas institūcijas uzņemties atbildību par uh, to cilvēku tiesībām, kam ir invaliditāte. Tas, ko Eiropas parlamenta prezidents mums uh, šodien sacīja, mums deva pārliecību, ka tas, ka cilvēkiem ar uh, invaliditāti liek uzņemties uh, nastu par krīzi, ir uh, nepareizi. Mēs vēlamies, lai šī tendence tiktu izbeigta. Mēs vēlamies, lai tiktu ieguldīts investīcijas cilvēkos ar invaliditāti, tādēļ, ka arī viņi ir daļa no Eiropas. Ja viņu labklājība pieaugs, tad pieaugs labklājība arī visā Eiropā. Un arī viņi var radīt uh, ieņēmums, kas dos savu pienesumu visai planētai. Mēs šeit neizgudrojam velosipēdu no jauna, mēs vienkārši esam šeit, lai īstenotu solidaritātes un cilvēktiesību jēdzienu. Solidaritāte ir vidusjūras sabiedrības pamatā. Tas ir būtisks stūrakmens, un mēs vēlamies, lai cieņa būtu daļa no jebkuras pol sociālās politikas. Un, uh, Mēs ļoti ceram, ka tas tiks īstenots. Paldies! Paldies par jūsu runu. Priekšsēdētājs, tagad es gribētu dot vārdu kolēģim no Austrijas, kolēģei Benedetē Feuersteinai. Un pēc tam Nils Torvardsens uzstāsies. Lūdzu, Austrijas kolēģei vārds, lūdzu. jelezték, hogy egyéb okok miatt... Acīm redzot, šī kolēģe nav varējusi ierasties, un tāpēc es došu vārdu Nīlam Storvērts kungam. Un pēc tam runās Žopal kungs. Paldies priekšsēdētāji! Labdien visiem! savā civilajā dzīvē, tātad ārpus šī parlamenta sienām, es vādu, in, es vādu organizāciju, kas ir, kas cilvēkiem ar um, intelektuālo invaliditāti. Man ir savi iemesli, kāpēc es tā runāšu. Parasti, kad es uh, satiekos ar cilvēkiem, viņi man parasti jautā, kā tavam dēlam iet, un es parasti jautāju, kur, kuram no viņiem, jo man ir četri dēli. Viņi domā manu pirmdzimto līdusu. Bet iemesls, kāpēc es esmu šeit, ir mans trešais dēls, Kristofers. Kristofs. Kristofers, viņam ir nevis XY chromosoma, bet gan XXY chromosoma, un līdz ar to viņš ir ar um, intelektuālu invaliditāti. Ko tas man nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņa iespējas iegūt darbu invaliditātes dēļ ir uh, mazākas, un uh, šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums, zinot, kāds ir bezdarba līmums, līmenis eh, lielākajā daļā dalību valstu, mm, kur šobrīd valda krīze. Liek mums eh, teikt, ka nu, tāda labklājības sabiedrība, kāda mēs to vismaz Somijā pazinām, vairs nepastāv. Uh, Un eh, visvairāk no tā cieši cilvēki ar eh, invaliditāti, un tāpēc mums ir jācīnās par darbu, mums ir jāuzvar šajā cīņā tādēļ, ka sekas, ja mēs šajā cīņā zaudētu, būtu milzīgas un briesmīgas. Paldies! Köszönöm képviselőtársamnak. Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu žor, Ungārijas pārstāvim un pēc tam vārds tiks dots Marijanai Harkins kundzei. Lūdzu, balžot. Paldies! Krīze un krīzes pārvarēšana ir jautājumi, par kur cilvēki dzīvo, runā, un eh, viņi runā arī izglītības un nodarbinātības kontekstā par šiem jautājumiem. Bet pateicies jautājums ir, vai mums ir nodrošināta pilna un eh, vispārīga pieeja šiem, šīm precēm un šīm pakalpojumiem, tad, kad mēs domājam par eh, izglītību, par mācīšanos un strādāšanu. Ļoti būtiski ir tas, lai mums būtu tāds paties Eiropas mēroga uh, ietvars, ir jālikvidē visas barjeras, mums ir jācīnās, lai visas šķēršļi tiktu likvidēti. Es domāju, ka ir jābūt mums visiem skaidrībā par to, ko cilvēks spēj un ko nespēj. Uh, Es domāju, ka nodarbinātības jomā mums ir jāspēj atbalstīt dažādas sociālās un ekonomikas, dažādi sociāli un ekonomiski risinājumi. Tie jau ir izveidot, bet mums ir jātīstie tālāk, mums ir jāceņšas izveidot tīklus. Tādēļ, ka mums tagad nav vajadzīga konkurence šobrīd šādos krīzes brīžos. Tā vietā mums ir visiem jāturs kopā. Es domāju, ka tas ir arī ļoti būtiski. Uh, lai eh, līdztekus barjeru nojaukšanai mēs eh, palīdzētu attīstības un inovatīvām tehnoloģijām. Es domāju, ka lielākā daļa no mums eh, izjūt vajadzību pēc šādām tehnoloģijām, jo tās palīdz mums spēlēt pilnvērtīgu lomu sabiedrībā mūsu ikdienas dzīvē. Paldies! Köszönöm, hogy figyelem. Liels paldies! par to, ka arī ņēmāt vērā jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Tagad došu vārdu Marienai Harkins kundzei. Pirms es dodu viņai vārdu, es gribētu norādīt, ka pēc tam uzstāsies Vācijas pārstāve Saiferts kundze. Paldies priekšsēdētāji. Šo pēcpusdienu mēs runājam par ANO konvencijas īstenošanu krīzes laikā. Visiem pilsoņiem, tīpaši tiem ar invaliditāti, tiem, kas ir izstumti, tie, kas kādā veidā ir mazāk aizsargāti. Krīze, ne tīpaši ekonomiska krīze, var atstāt eh, milzīgas sekas. Mēs jau dzirdējām no kolēģiem no Itālijas, Čehijas, Grieķijas par šīm sēkām viņu dalību valstīs. Mēs redzam, ka krīze sociālo progresu ir atsviedusi atpakaļ, tādēļ, ka tagad galvenokārt tiek domāts, par uh, ekonomisko situāciju. Mēs redzam, kā tas ļoti negatīvi ir ietekmējis dzīves kvalitāti, tādēļ, ka ir samazinājies pakalpojuma apjoms. Mēs dzirdam, ka gan ģimenes, gan personiskajā līmenī dzīve ir kļuvusi ļoti grūta, tādēļ, ka resursi ir mazāk, tādēļ, ka aprūps sniegšanas iespējas ir mazākas pakalpojumu, un, diemžēl, daudziem cilvēkiem ar invaliditāti tieši samazinātā palīdzības, personīgās palīdzības apjoma dēļ situācija ir tāda, ka viņi vairs nevar dzīvot neatkarīgu dzīvi, un tas tiešām ir ārkārtīgi dramatiski. Mēs te nevaram runāt par cilvēku pārvietošanās brīvību, ja cilvēkam nav personīgais asistents. Ja Es tikai gribētu izteikt tādu vispārīgu komentāru krīzes kontekstā. Pagājušā nedēļā šajā parlamentā mēs uh, pieņēmām, mēs piedzīvojām to, ka ir uh, ikgadējais izaugsmas pārskats eh, sastādīts. Tur tiek, eh, tā ietveros tiek novērots progress, kādu Eiropas Savienība ir panākusi, īstenojot eh, Eiropas Savienības 2020 mērķus. Te, ir runa, te bija runa tikai par fiskālo politiku, par uh, stabilitāti, par izaugsmas programmām, bet tur nebija nekāda sociālo rādītāja, nebija sasaistes starp sociāliem uh, rezultātiem, ko ir izraisījusi taupības politika. Es domāju, tas ir ļoti būtiski, jo pretējā gadījumā <clears throat> Eiropas eh, mēs nepamanām šo, šo, šo te o, monētas otru pusi, un es domāju, ka ja mēs sasaistīsim ekonomikas politikas un sociālos rezultātus, un ja būs um, kaut kāds mērauklis šajā nozīmē, tad, tad mēs varēsim eh, problēmu pilnībā atrisināt. Paldies! Most szeretném megadni a Paldies, un tagad es gribētu dot vārdu Vācijas pārstāvim Elijas Selfart kungam, un nākamais runās Itālijas pārstāvis Pietro Čerinčonī. Paldies! Šodien jau izskanēja ļoti daudz ļoti gudru vārdu, es to visu nemaz negribu atkārtot, gribētu kaut ko piebilst. Pirmkārt, ja mēs šeit visu laiku runāja par to, ka mums ir, ka mēs esam iesaistīti cīņā un ka cilvēkiem ir cilvēktiesība krīze, tad eh, jāsaka, ka ANO konvencija ir tāds, ka attīstības instruments. Tas eh, palīdzēs eh, mums, ja to mēs īstenosim. Un otrkārt, es gribēju teikt, un nu, tas šodien vēl šeit nav pateikts, Eiropa ir lielāka nekā Eiropas Savienība, un ja mēs vēlamies eh, tikt uz priekšu, tad mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tās valsts, kas neietilpst Eiropas Savienībā, uh, nu, piemēram, bijušās padomjas Savienības valsts vai Balkānu valsts, ka tur iet sliktāk. Mums ar tām kopā ir eh, jāstrādā uz priekšu, jo pretējā gadījumā mēs nebūsim, nevarēsim sasniegt tādu pilnīgu laimi. Treškārt, Vācija tiek kritizēta, ka valdība bloķē piekto uh, Eiropas Savienības eh, nediskriminācijas eh, direktīva. Tā ir taisnība, un mēs kaunējamies par to. Bet visas organizācijas cilvēkiem ar invaliditāti eh, Vācijā cīnās par šo piekto nediskriminēšanas direktīvu, un mēs to arī pateiksim skaidri, tad, kad atgriezīsimies mājās. Nākamais punkts, ja mums izdosies to ainu īstenot, ko mums ko mums dod ANO tiesību konvencija, ja mēs varam labi, varēsim labi sadarboties savā starpā, proti cilvēki ar invaliditāti un pārējie cilvēki, un ja mēs visu to varēsim īstenot, ne tikai attiecībā uz uh, cilvēku, uh, uz, uz kustībām, kurā ir iesaistīti, vai organizācijām, kurā ir iesaistīti cilvēki ar invaliditāti, tad es domāju, ka mēs varēsim panākt uh, reālu progresu, kas visai cilvēcei palīdzēs. Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu Itālijas kolēģim. Un pēc viņa uzstāsies Francijas pārstāve. Ringrācio Eiroparlamentāri. Paldies! Es gribētu pateikties tiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas ir ieradušies pie mums šodien. Cilvēki ar invaliditāti ir resurss, viņi nav izmaksas. Mums ir jārunā, cik vien skaļi mēs spējam. Un jāsaka, arī mēs esam pelnījuši cieņas pilnu dzīvi un uh, cilvēktiesības. Uh, cilvēcei tas būtu liels zaudējums, ja mēs nevaram nest savu pienesumu. Es nerunāju tikai par ekonomikas jomu. Mēs cenšamies atrast veidu, kā pārvarēt ekonomikas krīzi. Mums ir vajadzīgas investīcijas. Mēs pārkāpjam ne tikai cilvēku tiesības un konvenciju, mēs arī liedzam cilvēkiem uh, iespējas, mēs ne, ne, neveicam ietaupījumus. Uh, Mēs nevaram liekt bērnam operāciju un riskējot ar to, ka viņš kā pieaugušais būs cilvēks ar invaliditāti. Mums ir jārīkojas šodien. Uh, Mātēm ir jāpamet savs darbs, savs atmaksātais darbs, lai vairāk laika veltītu ģimenes aprūpē, ja ģimenē ir kāds ar invaliditāti, un tādā gadījumā sociālās izmaksas ir milzīgas. Cilvēki ar invaliditāti ir uh, lielākā daļa to, cil, no tiem cilvēkiem, kas nepiedalās darba tirgu, un uh, attiecīga rīcība, lai to mainītu, varētu ļoti lielā mērā viņiem palīdzēt, tas samazināt sociālās izmaksas un uh, dot jauns resursus sabiedrībai. Konvencijas 12. pāns ir, uh, tur ir runa par uh, juridiskās kapacitātes atzīšanu likuma priekšā. Kas notiek, ja cilvēks nevar savas juridiskās tiesības īstenot, tāpēc, ka viņi nespēja komunicēt tiesas prāvā? Konvencija paredz ka tie, kas nevar lemt paši par sevi, ir tiesīgi uz atbalstu sistēmu, kas viņiem kaut kādā veidā varētu palīdzēt ar uh, vi, un, un var tikt izmantots jebkuras komunikācijas formas, lai panāktu lēmumu. Paldies! Paldies! Un tagad eh, Francijas pārstāvēja Dipjotas kundzei dot vārdu. Pēc viņas uzstāsies Spānijas kolēģis Luis Maņāts. Bonjour, euh, Modip. Sveicināti pārstāv sabiedrības sievietes darbībai, kas cīnās pret jebkuru veidu diskrimināciju, it īpaši dubulto diskrimināciju sievietēm ar invaliditāti. Un es gribētu runāt par sievietēm šodien, lai tiktu ņemta vērā tā vardarbība, ko piedzīvo sievietes ar invaliditāti. 37% sievietēm no eh, sievietes Francijā cieši no vardarbības, tad 72% tāda ir sieviešu eh, ar invaliditāti. Ir jāveic pasākumi šeit. Šīs vardarbības eh, ir gan fiziskas, gan morālas, gan izvarošanas gadījumi. Sievietes ar invaliditāti nav spējīgas vērsties ar prasību. Uh, Eh, vai sūdzībties. Otrais aspekts ir veselības sievietes ar, veseli, ar eh, invaliditāti Francijā un arī citās valstīs nesaņem nepieciešamo aprūpi. Ir ļoti maz eh, ģinekoloģisko dienestu pieejamu, dzemdībnam pieejamu un būt sievietei mātei ar invaliditāti šodien mēs tiekam uzlūkots it kā mēs būtu izdarījuši pārkāpumu. Esot sievieti sievietei ar invaliditāti ir jācīnās katru dienu, lai mēs tiktu respektētas kā pilsoņi. Tāpat arī gribu sacīt, ka ja mēs vēlamies izkļūt no krīzes, tad sievietēm ir jābūt klātesošām visur. Lai sievietēm ar invaliditāti ir e, vies, vieta visās komisijās, komitejās, lai viņu balss būtu sadzirdam, mēs esam pilntiesīgi pilsoņi, mums ir tiesības, e, mums ir savas vajadzības, un tikai kopā sievietes un vīrieši var mainīt e, skatienu uz atšķirību. Uh, Siev, eh, Francijā tikai 22% no sievietēm ar invaliditāti atrod darbu salīdzinājumā ar 46% vīriešu. Arī šeit ir eh, diskriminācija. Es gribu aicināt Eiropas parlamentu, lai eh, sievietes ar invaliditāti būtu klātsošas visās diskusijās. Paldies! Köszönöm szépen! Spanyolországból ar majonēs. Nākošais runātājs uh, Luis Manuels no Spānijas, un arī gribu lūgt pēdējo uh, šīs sesijas runātāju gatavoties, kas ir Pēters uh, eh, Labrets. Pārstāvu organizāciju Sērmī un uh, organizāciju personām ar tām slimībām un grib pateikties par iespēju uzstāties Eiropas parlamentā. Mēs visi zinām, ka ekonomiskā eh, krīze it īpaši ietekmē eh, cilvēkus ar, funk, eh, ar invaliditāti un viņu ģimenes. Ārkārtīgi liela kļūda ir likt maksāt par krīzi tiem, kas pie tās ir vismazāk vainīgi. Tie, kuri ir tiem, kuriem ir tieši tāpat nepieciešamas tiesības un pašcieņa. Kas sacīja Filips Posov filmā Neaizskaramie? Ja mēs paliekam vieni, tad šī situācija ir ļoti smagā. Ir nepieciešams garantēt eh, šo cilvēku eh, cieņu. Bet katrā ziņā ir ļoti nozīmīgi eh, nodrošināt cilvēkiem pašcieņu, taiskaitā tiem, kuriem ir dažādi funkcionālie traucējumi. Mums ir jāpieņem e, un jāveic pasākumi, lai varētu nodrošināt nodrošināt pašcieņu visiem šiem cilvēkiem, lai ik viens īstenotu savus pienākumus. Cilvēki ar uh, invaliditāti ir daļa no risinājuma, nevis daļa no problēmas un dzīvē ir divu veidu uh, ciešanas, vieni kā uh, eh, hroniskas ciešanas, slimības, uh, bet vēl vienas ciešanas ir no tās, ko var izvairīties, un ikvienam ir jādomā no tā, kā mēs varam Eh, palīdzēt risināt šos jautājumus un kā mēs varam dot uh, savu balsi vēlēšanās. Paldies! Köszönöm. Most pedig utolsó felszólalóknak adnám meg a szót. Peter Lambrecht. Paldies, un tagad gal, pēdējais runātājs Pīters Lambrecht kungs. Labdien! Es esmu Pīters Lambrechts no Eiropas tīkla neatkarīgai dzīvei. Mēs esam tautas organizācija, mums ir pārstāvi no visā dalībnieku visā Eiropā, un mēs esam pamanījuši jau no krīzes sākuma, kā tas ietekmē mūsu dzīvi, un mēs vēlamies vērst Eiropas Savienības institūciju pārstāvi uzmanību uz šo problēmu. Mēs redzam, ka pilsoniskā sabiedrība iesaistās, tāpat arī rīkojas nevalstiskās organizācijas, un tas nav tikai tāpēc, mēs šo jautājumu iekļaujam uh, darba kārtībā nevis tāpēc, arī tāpēc, ka nesenie pētījumi pierāda, ka krīzes uh, sekas ir uh, milzīgs, ļoti kaitējošas. Ko mēs cenšamies? Mēs cenšamies uh, izzvanīt trauksmi, mēs cenšamies eh, politikas veidotāju uzmanību vērst uz šo problēmu, EDF un arī daudz citas organizācijas ir iesaistījušās šajā procesā, bet mēs var, varam darīt vēl vairāk. Ar Enilu organizāciju mēs esam izstrādājuši priekšlikumu Eiropas parlamenta rezolūcijai, un es gribētu uh, lai mēs izvairītos no pārpratuma. Tas nav tas pats teksts, kas tiek saukts par rezolūciju un tiks pieņemts šodien. Tas ir cits teksts. Mūsu mērķis ir ierosināt rezolūciju, par kur varētu balsot Eiropas parlaments. Mēs esam lūguši uz sadarbību vairākus eh, Eiropas parlamenta deputātus, konsultējušies ar viņiem un esam dažus soļus uz priekšu spēruši. Uh, Mēs arī eh, vēlamies eh, izstrādāt mutisku jautājumu par šo tēmatu Eiropas parlamentā. Mēs šobrīd sazinamies ar Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, lai eh, komitejas sanāksmē šis jautājums tiktu iekļauts darba kārtībā un lai Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja varētu nāk klajā ar šo mutisko jautājumu un beig beigās, lai varētu Eiropas parlaments pieņemt rezolūciju šajā sakarībā. Uh, Tas ir tāds ļoti augsts mērķis tādai mazai organizācijai kā ENIU, bet mēs strādājam ļoti smagi pie šī jautājuma, un es esmu saņēmis palīdzību no citām nevalstiskām organizācijām un cilvēkiem, un tāpēc es gribētu izmantot šo iespēju. Šodien Eiropas parlamentā cilvēkiem ir invaliditāte informēt par šo akciju, un es uh, varētu arī pievienot papildus informāciju šīs dienas ziņojumam. Sazināšos ar EDF par to, jo mums ir nepieciešams atbalstīt visus cilvēkus ar invaliditāti, visas organizācijas, kur šie cilvēki ir apvienojušies, un uh, lai viņi varētu aicināt deputāts no savām valstīm atbalstīt mūs šajā iniciatīvā. Gribētu pateikties par šo iespēju. Mēs vēlamies tiesības, nevis uh, žēlsirdību. Paldies! Köszönöm, azt gondolom. Paldies. Es nedomāju, ka mēs būtu varējuši vēlēties vēl labāk noslēgumu runu šajā kārtā, jo mums ir vajadzīgi pasākumi, iniciatīvas, kas organizācijām, kas pārstāv cilvēks ar invaliditāti un cilvēkiem ar invaliditāti, dot atbildību, jo mēs varam panākt progresu tikai tad, ja mēs strādājam kopā un sadarbojamies. Un tagad mēs esam pabeiguši otro debašu kārtu. Es gribētu pateikties visiem par uh, sadarbību. Es zinu, ka mēs esam nedaudz aizkavējušies, bet uh, Tagad tūlīt varasim pāriet pie trešā paneļa. Pirms mēs to darām, mēs atskaņosim video materiālu, kurā mūs uzrunās Van Rompēj kungs. Viņš ir Eiropas Savienības padomas prezidents. Lūdzu, tagad noskatīsimies video materiālu.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 Elnézést kérünk a technikai probléma miatt, mindjárt. Mēs atvainojamies, bet izskatās, ka ir tehnisks problēmas. Centīsimies tās atrisināt. Esiet pacietīgi. rendben van. Amíg megoldják ezt a technikai problémát. Bet kamēr mēs gaidām, kad tiks atrisināt tehniskā problēma, es domāju, ka mēs varētu turpināt darbu. Aicināšu trešā paneļa vadītājus nākt te augšā. Gaida viņas prezidijā.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 E, es pārstāvu. Es e, būšu liec, līdz priekšsēdētāji šai sēdē līdz ar intergrupu cilvēkiem ar invaliditāti Klaudio Morganti, kurš kuram būs, e, kurš pie, pievienosies mums mazliet vēlāk. kolēģi man norāda, ka vēl no rīta uh, sēdes mēs nesam noklausījušies Van Rompēja Eiropadomas priekšsēdētāju uzrunu, kuru mēs noskatīsimies tūlīt, lai atgūtu laiku, un pēc tam uh, nāko, kā nākošiem runātājiem dosim vārdu EDF priekšsēdētājiem Janis Varda Kastānis. Bet tagad video. on persons with disabilities. Our actions to restore economic growth and Mūsu rīcība, lai uzlabotu ekonomikas eh, izaugsmi, ir, eh, lai eh, paturētu dzīvu mūsu sociālo modeli, kas ir domāts mūsu 500 miljoniem cilvēku. Eiropas Savienības projekts ir projekts ar sirdi, kas ir domāts cilvēkiem, un es novēlu jums šodien ļoti auglīgas diskusijas. Paldies! <laughs> Yo creo que fue la última parte. Voy a pedir. Šķiet, ka tā bija tikai stāšanās pēdējā daļa, un lūkšu kolēģiem, vai ir iespējams uz uh, video vēstījumu noskatīties no sākuma un vēlreiz. Creo que hay algún pequeño problēma. Šķietā, eh, ka ar video eh, vēstījumu ir kādas tehniskas problēmas, un kamēr tās tiek novērstas, turpināsim šo sesiju, eh, kura, kā zināt, ir veltīta pārvietošanas brīvības jautājumiem personām ar invaliditāti. Un runāsim par to, kā mums ir jāpārvar barjeras, kas Eh, mums kavē brīvu pārvietošanos. Šorīt eh, Sērmi, Spānijas delegācija ļoti agri devās uh, no Madrides, un tad, kad mēs ieradāmies galamērķi, mēs uzzinām, ka viens no mūsu kolēģiem, kurš bija ratiņkrēslā, ar kustību traut, traucējumiem, viņš, ka viņa ratiņkrēslas uh, bija palicis eh, lidostā. Viņš nonāca Briselē bez savās pārvietošanās Rīgā. Jūs piekritīsiet, ka pilsoņiem ir tiesības brīva pārvietošanās Eiropas Savienības ietvaros. Eiropas Savienības ietvaros Eiropas Savienībā, kas ir ratificējusi cilvēktiesību konvenciju šajā gadījumā eh, pār tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti. Geogrāfiskā telpā, kur 24 no 27 valstīm eh, ir ratificējuši šo eh, konvenciju. Konvencija, kurā pieprasa veikt pasākumus, uzņemties atbildību, uh, Eh, parakstītāju valstīm, valstu vadītājiem, valdībām, lai garantētu šīs cilvēku tiesības, kuras eh, attiecas arī un kuras izmanto cilvēki ar invaliditāti. Eh, pie piekļuves iespēja, pieejamība kļūst par uh, būtisku, par uh, pamat elementu, lai varētu gar, uh, no, īsten, nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Un šie ir jautājumi, kas ir horizontālā veidā iestrādājumi visās politikās, visos pasākumos, ko izteno Eiropas Savienība un dalību valstis. Uh, it īpaši tajās, kas ir arī ratificējuši šo cilvēktiesību instrumentu. Pie piekļuves iespēja ir vienīgais instruments, kas garantē to, ka šīs cilvēktiesības un brīvības var izmantot cilvēku ar invaliditāti. Šajā sakarā konvencija 9. pantā nosaka pamat mērķi šim piekļuves kritērijam dot iespēju personām ar invaliditāti dzīvot neatkarīgā veidā kur, ar ko un kādā veidā tās vēlas dzīvot, pilnībā piedaloties visos aspektos un visās jomās sabiedriskajā dzīvē, izglītībā, nodarbinātībā, veselības aizsardzībā, nodrošināšanā, kultūrā E, brīvā laika pavadīšanas iespējās un kultūrā. Konvencija ļoti skaidri nosaka to, kas dalību valstīm, parakstītāju valstīm ir jāīsteno. Ja, e, īsteno, E, kā to pienākumi. Visi pasākumi, lai varētu nodrošināt piekļuvi personām ar invaliditāti, vienlīdzīgas iespējas ņemot vērā esošās um, informācijas tehnoloģijas, apbūvi, komunikāciju, pakalpojumus, preces un visā šajā, šajā sakarā. Bet vai tik tiešām mums ir piekļuvi visur? Uh, vai mēs dzīvojam vienlīdzīgos apstākļos, vai mēs varam izmantot šīs pamat eh, brīvības. Jūs piekritīsit man, eh, ka atbilde ir negatīva. Personas ar invaliditāti nevaram izmantot mūsu tiesības uz brīvu pārvietošanos. Mēs saskaramies ar šķēršļiem visās dzīves jomās. Un piekļuves uh, apstākļi, nosacījumi ir ļoti atšķirīgi, tā, kaut vai vienas valsts, viena reģiona iekšienē. Mēs saskaramies ar barjerām, eh, lai brīvi varētu pārvietoties personas ar invaliditāti kaut vai val, eh, transportā, kā jau to apliecināja gadījums ar šī rīta kolēģi. Tāpat arī produktu eh, izstrādājumu izmantošanā, piemēram, mobilie telefoni. Tāpat arī barjeras piekļuvē pakalpojumiem. Vai mēs tāpat varam piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem, e, pašvaldību pakalpojumiem Eiropas Savienības e, iekšienē, mūsu pašu valstīs, e, mūsu pašu pilsētās? Ja jūs izlasīsit mūsu pagājušā gada publikāciju, publikāciju, nosau, kuras nosaukums ir pārvietošanās brīvība, kuri ir norādīti tie būtiskie e, tukšumi un plaisas, kas pastāv piekļuvē e, pakalpojumiem un produktiem, lai varētu garantēt e, patiesu līdztiesību. Un šobrīd Eiropas komisija ir trīs svarīgas iniciatīvas ka, kuras attiecas uz eh, piekļuvas nodrošināšanu. Šeit es domāju pirmkārt par Eiropas piekļuvas likumu, eh, kas ir bijis jāgaida ļoti ilgi, un cik ir laika ir bijis vajadzīgs Eiropas komisijai, lai apzinātu šos jautājumus, un šķiet, ka visbeidzot fe, uz februāru tas tiks sagatavots. Uh, Beidzot, komisija ir pārliecināta, ka šāds līkums ir nepieciešams. Līkums, kas ir ambiciozs, kas attiec uz visām jomām, ko nosaka eh, konvencija attiecībā uz eh, personu ar invaliditāti tiesībām savā 9. pantā. Šajās dienās mēs piedzīvojam vēl vienu ļoti svarīgu brīdi, kas ir ļoti ilgi gaidīts, no nu jau vairāk nekā divus gadus mēs gaidām. Uh, Eh, likumdošanas priekšlikuma publicēšanu eh, par piekļuvi valsts tīmekļu vietnēm, kas ir tik ļoti nozīmīgi tagad informācijas laikmetā, kad visi pakalpojumi ir gūstami internetā. Mēs, eh, personas ar invaliditāti Eiropas Savienībā, mēs nevaram izmantot vienlīdzīgus nosacījumus, izmantot šos pakalpojumus, kas tiek sniegti telemātiskā veidā. Pirmdiena Eh, Eiropas eh, fórums eh, personām ar invaliditāti uzsvēr šos jautājumus. Un visbeidzot gribu pieminēt direktīvas pār iekšējo tirgu pārskatīšanu, kura tiek norādīts, to, cik nozīmīgs ir šis jautājums cilvēkiem ar invaliditāti. Šis gads ir Eiropas pilsoņu gads, diemžēl. Vēl aizvien ir ļoti garš saraksts ar tiesībām, ko nevar izmantot cilvēki ar e, invaliditāti, bet jāatceras, ka mēs esam vienlīdzīgi likumpriekšā. Ir ļoti daudz pilsoņu vēl aizvien Eiropas Savienībā, kuru uh, kuru tiesības netiek vienlīdzīgi e, atzītas. Tas nozīmē pātrināt viņu e, sociālo pilsoņu tiesību neizmantošanu. Viņi nevar balsot, viņi nevar atvērt bankas kontu, viņi nevar piekļūt lēmumu e, pieņemšanas jomai tā tad vēl aizvien ir ļoti daudz, ko darīt vienlīdzīgu, e, vienlīdzīgas iespējas e, vīriešiem un sievietēm, sievietēm ar invaliditāti, lai mēs varētu nodrošināt viņu tiesības uz e, veselības aprūpi. Un tāpēc mēs gribētu uzklausīt šodien ieteikums, kas palīdzētu mums veidot patiesi uh, brīvu Eiropu, kur pilnībā tiktu īstenotas tiesības personām ar invaliditāti. Es gribētu tagad bez kavēšanās dot vārdu Sirpai Pietikainenai. Atvainojieties, nepareiz izrunāju jūsu uzvārdu, saka priekšsēdētāja, kura ir vicepriekšsēdētāja iekšējā tirgus eh, eh, komitejās. Sirpa, lūdzu. Thank you very much and uh, thank you ladies. Paldies, uh, dāmas un kungi. Liels paldies par šo iespēju jūs uzrunāt uh, runājot par uh, pieejamību un par to, kā mēs risinām šo jautājumu iekšējā tirgus komitejā Eiropas parlamentā. Vispirms vēlētos pavisam īsi past, pievērsties jūsu uh, apspriestajām idejām un proti uh, jautājumam par konstitucionālajām tiesībām. jo eh, kādēļ es pieminu šo jautājumu. Mums tā, tas jāpatur prātā strādājot pie mūsu likumdošanas. Eh, tie ir jautājumi, ko garantē līgumi. Tas ir kaut kas obligāts komisijai un parlamentam. Un eh, tas viss ir jāņem vērā, pieņemot tiesību aktus. Tas nav kaut kas brīvprātīgs, neobligāts, pat ja tas tiek uh, bieži vien piemirsts. Otrakārt, es gribētu jums uh, atgādināt par parlamenta veiktajiem centieniem cīnoties pret jebkāda veida diskrimināciju, un tam mums būtu jābūt uh, gala mērķim, jo tā mēs varētu atrisināt visus horizontālos jautājumus, runājot par piekļuvi cilvēkiem ar uh, invaliditāti, par to, ka šiem cilvēkiem ir jānodrošina konstitucionālās un pamatiesības. Vēl viens vispārīgs jēdziens uh, princips, kas skar visas uh, nozares, visas jomas, pie kā mēs šeit strādājam, ir jautājums par rosinošu vidi, par pozitīviem pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu piekļuvi. Tā tad ir runa ne tikai par šķēršļu likvidēšanu, kas šobrīd pastāv, ir runa par to, ka jāiet vienu soli tālāk un jādod iespējas, jāsniedz pozitīvs atbalsts, uh, lai visi būtu vienlīdzīgi, lai visiem būtu vienādas iespējas. Un e, šobrīd iekšējā tirgus, tie, iekšējā tirgus komitejā mēs risinām pāris jautājumus, kas ir saistīti ar šiem, e, šīm lietām. Tātad par valsts iepirkumu mēs runājām, par pasažieru tiesībām un par pieejamību tā kā mēs runājam par pamattiesībām un pilsoņu tiesībām, līdzdalība ir ļoti svarīga un tā jāņem vērā. Tātad, ja mēs definējam pieejamību, tai ir jābūt visos mūsu tiesību aktos, nodrošinot to, lai konsultāciju procesā tiktu iesaistītas dažādas to cilvēku grupas, kam ir invaliditāte, kad mēs runājam par prioritātēm, kad mēs runājam, kā mēs definējam pieejamību vai nepieejamību. Un ir grūti izveidot šādu struktūru mūsu likumdošanā, jo šādi mūsu likumdošanas aktu sistēma nav plānota savu laiku. Ja mēs sākam uh, ar uh, publisko iepirkumu, tad, protams, uh, pamat, ideja pamat pieeja varētu būt tāda, ka jānodrošina labas kvalitātes preces un pakalpojumi. Uh, visiem pilsoņiem jābūt ir uh, sociālai atbildībai un vīdes atbildībai, uh, kā priekšnosacījumiem. Ja tiek iepirkts kaut kas, tad jautājums ir tāds, mēs vai mēs kā cilvēki, kas izmantojam šos pakalpojumus, esam atšķirīgi. Un pirms iepirkuma mums vienmēr būtu jākonsultējas ar dažādām lietotāju grupām, lai noskaidrotu viņu intereses un vajadzības. Tātad, ja tiek iepirkti um, mājokļu ap, aprūpas pakalpojumi vai, teiksim, sabiedriskā transporta pakalpojumi, veselības aprūpas pakalpojumi, vesels pa, uh, sabiedrisko pakalpojumu spektrs uh, pirms uh, iepirkuma procedūras uzsākšanas mums būtu jākonsultēs ar gala lietotājiem un īpaši aktīvi jāsadarbojas ar dažādu grupu pārstāvjiem. Tas nozīmē, ka jābūt konsultācijām ar nevalstiskām organizācijām, kuras strādā ar cilvēkiem, kam ir invaliditāte, bet ne tikai mums ir aktīvi jācenšas noskaidrot, organizējot intervijas, jāveic sabiedriskās domas aptaujas, lai noskaidrotu, ko vēlas dažādi sieviešu, vīriešu grupas, cilvēki ar invaliditāti, kā cilvēki un kā indivīdi, un ko viņi uztver kā pozitīvus pasākumus, lai veicinātu pieejamību. Tas nozīmē, ka viss šis plānošanas process tiek apgriests uh, par 180 grādiem salīdzinot ar uh, pašreizējo situāciju. Mēs sākam ar pakalpojumu gala lietotājiem, noskaidrojot, kas viņiem ir nepieciešams Un pēc tam, kad mēs nonākam līdz publiskā iepirkuma procedūrai, ir jānodrošina uzraudzība par uh, kvalitatīviem pakalpojumiem. Jānodrošina, ka uh, šie pakalpojumi ir kvalitatīvi, jo tie, kas rīko iepirkumu, nevienmēr ir tie paši, kas uh, šos pakalpojumus izmanto. Jautājums, kam ir tiesības uzraudzīt sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams iesaistīt dažādas uh, grupas, teiksim, cilvēkus, kam ir kognitīvi traucējumi vai komunikācijas uh, traucējumi. Un nevienmēr ir viegli noskaidrot, uh, un arī šiem cilvēkiem nav viegli aizstāvēt savas tiesības, un um, nav arī tik viegli noskaidrot, pie kā vērsties, kā, kam sūdzēties par nepietiekamu pakalpojumu kvalitāti, ja uh, pakalpojumi neatbilst tam, kas ir nepieciešams vai kas tika solīts, uh, raugoties no konkrētā cilvēka perspektīvas. Mūsu komitejā mēs uh, turpinām vēl sarunas, vēl ne viss ir atrisināts publiskā iepirkuma direktīvā. Mēs vēlamies iekļaut tādu formulējumu pantos, kur ir uh, norādīta to organizāciju loma, kas strādā cilvēkiem, kam ir invaliditāte, lai šīs organizācijas varētu veikt uzraudzības uh, pilnvaras, lai varētu inspicēt tās vietas, kur tiek sniegti pakalpojumi, lai varētu aptaujāt pakalpojumu saņēmējus un izvērtēt pakalpojumu kvalitāti. Un, ja nepieciešams, tad varētu arī vērsties pie pakalpojumu sniedzēju vai arī pie valsts organizācijas, kas ir atbildīga par pakalpojumu pakalpojumu sniegšanu. Ir nepieciešams lai, nodrošināt, lai labāk būtu dzirdamas to cilvēku balsis, kas pastāv, pārstāv dažādas šīs uh, grupas. Uh, ne tikai tādēļ, ka varbūt komunikācijas grūtības, bet arī šīs grupas varbūt ir nelielas, pārstāv tikai nelielu skaitu cilvēku, un līdz ar to viņus tā nevar sadzirdēt tik labi. Uh, viņiem nav pietiekami lielas ietekmes, uh, lai uh, panāktu to, kas viņus sadzird. Tātad uh, ierosinātie trīs elementi par publisko iepirkumu ir šādi. Pirmkārt, publiskā iepirkuma stratēģijai ir jābūt obligāti aktai, un šai stratēģijā ir jāiekļauj pienākums uh, ierēģiem un politiķiem, ja nepieciešams, uh, organizēt uzklausīšanas, lai noskaidrotu lietotāju grupu nepieciešamības un uh, prioritātes, īpaši domājot par cilvēkiem ar invaliditāti vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Otrkārt, manis pieminētās tiesības organizācijām iesaistīties uh, organizācijā. Uh, priekšsēdētāji atgādina, ka ir atlicis maz laika. Tātad um, Pitikainens kundze turpina un visbeidzot tiesības iesniegt uh, sūdzības par uh, ja ir kādas pretenzijas. Tātad tas bija par publisko iepilku, iepirkumu. Tagad mēs uh, sāksim strādāt pie interneta pieejamības jautājumiem. Tika noskaidrots, ka tikai desmit procenti mājas lapu, kur tiek uh, nodrošināti sabiedriskie pakalpojumi, ir pieejami visiem. Un tas ir uh, Tālāk mēs arī strādājam pie pasažieru tiesību jautājumu. Šeit ir īpaši akcents jāliek, lai nodrošinātu to, ka tiek sniegt pakalpojumi no uh, viena izējas punkta līdz uh, mērķa uh, sasniegšanai. Un tas ir, tā ir vesela likumdošanas pakotne šajomā. Paldies. Muchas gracias, señora Sirpat. Paldies, eh, Sirpā. Un nākošais runātājs Pekka Tominens, kurš ir EDF fondu glabātājs. Um, thank you, Chair. I don't... Paldies, priekšsēdētāji. Es nemaz tā nezinu, vai nu es runāšu kā fondu turētājs vai citā, kā citā pārstāvniecībā esošs bet jāsaka, ka ir vēl barjeras, kas liedz cilvēkiem ar invaliditāti baudīt pārvietošanās brīvību. Piemēram, cilvēki ar invaliditāti sašķirs, saskars ar lieliem šķēršļiem, mēģinot piekļūt tādiem plaši izplatītiem pakalpojumiem vai iegādāties preces un mūsu situācija ir daudz sliktāka nekā citiem Eiropas Savienības pilsoņiem. EDF uh, brīvību ceļvedis, ko šogad esam publicējuši, dod padziļinātu ieskatu dažāda veida šķēršļos, ar ko cilvēki, kam ir uh, invaliditāte, saskaras papildus vēl pašreizējo situāciju dažādās dalību valstīs, runājot par pieejamību, ir ļoti atšķirīga. Un tas viss novērt pie noteikumu sadrumstalošanas Eiropas Savienībā, un tas vēl vairāk grauj vai apdraud Eiropas Savienības pilsoņu pārvietošanās brīvību. Pilsoņiem ar invaliditāti ir tiesības balsot vēlēšanās un tikt ievēlētiem uh, uz vienlīdzīgiem noteikumiem, kā tas ir citiem pilsoņiem. Tomēr ir gan fiziski, gan juridiski šķēršļi, kuri mums neļauj pilnībā piedalīties politiskajos procesos un, piemēram, liedz mums uh, piedalīties Eiropas parlamentu un pašvaldību vēlēšanās, kas ir tiesības, uh, kuras ir garantētas visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Ir nepieciešama palīdzība no Eiropas Savienības puses, proti pieņemot tālējošu likumdošanas priekšlikumu par preču un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu. Es šeit runāju par pieejamības aktu. Šajā tiesību aktā ir skaidri un plaši jādefinē, kas ir pieejamība, un aptvērumam ir jābūt plašām attiecībā uz uh, prasībām par pieejamības nodrošināšanu dažādās jomās, jāparedz arī sankciju mehānismi, lai būtu iespējams uh, uh, iesniegt sūdzības un saņemt uh, atlīdzību par kaitējumu, kas ir nodarīts uh, cilvēkiem, neievērojot uh, pieejamības likumdošanas prasības. Eiropas Savienības atbalstā pat nepieciešams, lai uh, atbilstoši risinātu pieejamības jautājumus arī uh, Uh, publiskā iepirkuma jomā un struktūra fondu izmantošanā. Runājot par uh, pieejamību internetam, EDF atbalsta Eiropas komisijas apņemšanos uh, digitālajā dienas kārtībā Eiropai un mēs turpināsim dot savu ieguldījumu, nodrošinot uh, Uh, atbilstošas direktīvas pieņemšanu, lai nodrošinātu uh, publiskā sektora un privātā sektora mājaslapu pieejamību. Eiropas Savienības institūciju atbalsts visos šajos jautājumos uh, apliecinās uh, to apņēmību īstenot ANO konvenciju par uh, cilvēkiem ar invaliditāti garantējumām tiesībām un nodrošināt brīvus pārvietošanās tiesības visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kam ir invaliditāte. Paldies! Eh, Paldies, Pēkā. Gribu ziņot, ka šajā sēdē piedalās Klaudio eh, Morganti, kā sacīja iepriekš vicepriekšsēdētājs intergrupai personām ar eh, invaliditāti Eiropas parlamentē, kurš palīdzēs mums vadīt otro daļu šai eh, sēdēji atvērto daļu, kurā jūs varēsiet izteikties un kurš būs man liels palīgs. Bet pirms mēs pāriem pie šīs daļas, es gribētu aicināt uzklausīt Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājs, komisārs atbildīgs par digitālo darba kārtību, uzstāšanos video vēstījumu. Pagaidīsim sekundi un cerams, ka video darbosies. Jū. Es eh, būtu vēlējusies būt kopā ar jums Eiropas parlamentā, lai varētu darīt jums zināmas eh, labās, labo ziņu. Zināt, cik daudz cilvēki e, nav pieejamas mājaslapas un tiešsaistes pakalpojumi. Kāpēc? Lai gan risinājums var būt tik vienkāršs. Un par to ir arī mans vēstījums. E, Internets eh, piedāvā brīnišķīgus jaunus rīks un pakalpojumus, dod iespējas eh, eh, sociālā, ekonomiskā ziņā gan piekļūtē pārvaldībai, gan uzturēt sakarus ar draugiem un ģimeni tālumā kopumā. Tās ir lietas, ko cilvēki var īstenot tiešsaistē. Iedomājieties, kā būtu dzīvot bez šīm iespējām, ja tām eh, piekļuve tiek liekta, ja jūs nevarat redzēt pietiekami labi, rakstīt pietiekami labi, lai izmantot ikdienas tīmekļu vietnes. Bet 80 miljonu eiropiešu ir ar E, ierobežotām spējām e, šos labumus izmantot. Bieži pastāv risinājumi tīmekļa vietnes, kurām ir vieglāk piekļūt vai vieglākas interakcijas iespējas, bet līdz šim um, pat tīmekļa vietnēm, kas nodrošina būtiskus valdības pakalpojumus, šāda piekļuva ir sarežģīta. Un arī pro programmu attīstītāji, kuri uh, E, ir gatavi e, sniegt e, savus pakalpojumus šajā tirgu, saskars ar dažādiem standartiem katrā Eiropas Savienības valstī. Mēs vēlamies nodrošināt, lai viss e, būtiskākās pu, e, publiskās tīmekļu vietnes būtu pieejamas e, personām ar invaliditāti viscaur Eiropas Savienībā. Vai jūs meklējat darba vietu, vēlaties e, pierakstīties universitātē vai e, pieteikties eh, vizītei pie ārsta. Tādā veidā tas eh, palīdzētu stimulēt tirgu, kura vērtība jau ir aptuveni 2 miljārdi eiro, un palīdzētu nodrošināt vienādas eh, tiesības, vienādas iespējas visiem. Ideāli visām tīmekļu vietnēm un aplikācijām būtu jābūt pilnībā pieejamam ne tikai tām, kuras attiec uz uh, būtiskajiem pamatpakalpojumiem. Mums ir uh, Digitālās iespējas jānodrošina pieejamas ikvienam, un mums ir arī pie, eh, pakalpojumu sniedzējiem jāpadara šie rīki par pieejamiem. Un es ceru, ka jūs visi esat enerģijas pilni, lai sasniegtu šo mērķi kopā ar mani. Es cerīgi raugos e, uz auglīgu diskusiju par to, kā mēs varam ieviest tiesības cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā. Paldies! Muy bien, pues llegamos a la parte. Mēs nonākam pie plenāras sesijas daļas, un tagad es nododu sēdes vadību Morganti kungam, kurš vadīs nākamo sēdes kārtu, kas būs uzstāšanās kārta. Paldies! Paldies! Sveicu visus klātesošos! un atvainojos, ka nevarēju piedalīties visā eh, sēdē, jo man nācās aizkavēties Itālijā jau iepriekš esošu saistību dēļ, bet esmu ļoti gandrīz par iespēju uzstāties šajā sadaļā, kas ir veltīta personām ar invaliditāti, jo šodien e, temats, kas ir visbūtiskākais un kur sakarā es arī izteikšos, un es piedalījos e, e, intergrupas darbā, un gribu paust savu gandarījumu pa. E, paveikto darbu Eiropas līmenī. Katrā ziņā gribu arī lūgt jums atvēlēt sev, eh, eh, ievērot sev atvēlēto runas laiku, bet pirms es dodu jums vārdu, gribu nosaukt dažus piemērus. Itālijā mēs esam gandrīz vai vienīgie, kuri, kuriem nebija E, plāksnītes piekļuvēji automašīnām, kuras vada personas ar invaliditāti. Pat e, Eiropas karte netika pieņemta Itālijā, un es cīnījos, lai varētu harmonizēt šos noteikumus un nodrošināt iespēju e, šo pasākumu ieviest Itālijā. Un pirmo reizi Itālijā pirmo reizi šī identifikācijas plāksnīte e, transporta līdzekļiem, kuru vādā persona ar invaliditāti, tika ieviesta, un gribu vēlreiz norādīt, ka ir nepieciešama lielāka sensibilizācija sabiedrībai kopumā, mūsu teritorijās, mūsu valstīs, kur ir jāapzinās pilsoņiem viņu tiesības un iespējas, kas viņiem tiek piedāvātas un ko tiem piedāvā Eiropa. Ir jāatzīst arī, ka nu, Itālijas raugoties šķiet, ka Brisele ir ļoti tālu, Eiropa e, nav klāta soša Kaut gan realitāte ir pilnīgi pretēja, Eiropa var piedāvāt risinājums nākotnē. Mēs dzīvojam Eiropā, mēs esam aizvien vairāk atkarīgi no Eiropas, bet arī Eiropa dara daudz un ir iecerējusi darīt vēl vairāk mēs veiksim šādas sensibilizācijas kampaņas, lai Itālijas pilsoņi labāk apzinātos tiesības un lai ik viens varētu izmantot savējās. Un tagad es došu vārdu runātājiem. runātājiem. Labdien, man sauc Vēra. Es uh, pārstāvu federāciju uh, cilvēkiem ar uh, smadzeņu bojājumiem. Uh, Smadzenes ir mūsu galvenais orgāns, kas regulē mūsu iekšējā orgāna darbību un visas mūsu ārējās aktivitātes. Eiropā vairāk nekā 2 miljonu cilvēku pārcieš kādu smadzeņu ievainojumu. Un, un šobrīd milzīgi daudz cilvēku Eiropā dzīvo ar uh, kādu smadzeņu bojājumu. Uh, Viņiem priekšā ir dzīve, bet ar ierobežojumiem. Viņi lielākoties eh, dzīvo mājās, gaida, kamēr diena aizrit. Viņiem neļauj kļūt par pilntiesīgiem pilsoņiem. Smadzeņu bojājumi bieži ir eh, neredzami un eh, sekas citiem cilvēkiem ir grūti izprotams, tādēļ, ka tās skar kognitīvās funkcijas, kas ir būtiskas ikdienas darbam, piemēram, uh, vai dzīvē, piemēram, spējas komunicēt, spējas atrast atpakaļ ceļu uz mājām. Un ir, ir zinātniski pierādīts, ka šādi cilvēki var būt eh, ar ļoti bagātiem resursiem. Viņi var ļoti labu dzīvi dzīvot, ja viņi saņem atbilstošu ārstēšanu slimnīcās vai kopieļās, un, un šī ārstēšana neierobežot. Bet tāda situācija, kad tas tiek piedāvāts daudzās dalību valstīs, nav citas valstis par to domā, bet, tāpēc, bet krīzes dēļ tās sniedz aizvien mazāk palīdzību šādiem cilvēkiem ar smadzeņu bojājumiem. Pastāv milzīgi plaisa starp ANO konvenciju un reālo dzīvi attiecībā uz cilvēkiem ar smadzeņu bojājumiem. Un tāpēc mūsu organizācija BIF aicina Eiropas parlamenta deputātus rīkoties, lai šādi cilvēki netiktu aizmirsti un lai viņiem dotu iespēju izkļūt no šīs krīzes un piedalīties kā aktīviem pilsoņiem, mēs, jo viņi vēlas palīdzēt un sadarboties. Neko, bez, um, neko par mums, bez mums. Paldies! Uh, Paldies, un tagad dod vārdu Filipam Gonzālam no Francijas padoms cilvēkiem ar invaliditāti. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Es gribētu pievērsties diviem būtiskiem punktiem, un, par kuriem varbūt šorīt netika pietiekam daudz runāts. Mēs visi esam sapratuši, cik svarīgs varētu būt ANO konvencijas ieguldījums cilvēku ar invaliditāti ikdienas dzīve Eiropā, ja šī konvencija tiktu īstenota. Bet, lai to panāktu, ir nepieciešams, lai būtu saistoši normatīvi akti mums vienkāršajiem cilvēkiem ar invaliditāti rodas iespējas, ka valstis ratificējot ANO konvenciju vienkārši ir nomierinājuši savas sirdsapziņas un pēc tam par to ir aizmirsušas un šī konvencija netiek īstenot. 2012. gada jūlijā uh, Francijas valsts padome lēma, ka šī konvencija dažos punktos nesot īstenojama, jo to nesot pārāk precīzi definēta. Un tomēr mūsu valsts taču ir uh, uzņēmušās saistību šo konvenciju īstenot. Un tādēļ ir nepieciešams uzstāt, lai šai konvencijai tiktu piešķirts obligāts raksturs, kā visiem citiem starptautisko tiesību aktiem, kam ir augstāks spēks par valsts likumdošanu, un ka šīm valstīm, kas ir parakstījuši konvenciju, to ratificējuši, ir pienākums uh, grozīt likumdošanu, ja tā neatbilst konvencijas normām. Uh, Eh, tas, ka sociālā likumdošana ietilps tikai dalībvalstu kompetencē, kavē eh, konvencijas īstenošanu. Kā daži runātāji eh, šorīt teica, fiskālā un sociālā veidā vienot Eiropu palīdzētu labāk īstenot šo konvenciju dzīvē un ir nepieciešams uh, panākt, lai šī konvencija tiktu īstenota un lai uh, Uh, cilvēki varētu vērsties uh, tiesā, lai panāktu uh, savu tiesību aizstāvību, ja valsts nav īstenojusi konvencijas normas. Paldies! Il prossimo oratore è Antonios Ciarocopos, vicesegretario della Antonios Ciarocopos Grieķijas eh, konfederācijas cilvēkiem ar invaliditāti vicepriekšsēdētājs runās nā nākamais. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir liels prieks būt šeit Eiropas parlamentā, kā federācijas cilvēkiem ar invaliditāti padomas locekli. Man ir liels gods būt šeit. Mēs, saga, mēs gaidām, kad tiks eh, pieņemts juridiskais uh, akts, jo tas būs ļoti būtiski, lai uzlabotu stāvokli cilvēkiem ar, individu, ar invaliditāti. Mērķis ir vienlīdzīga izturēšanās un uh, šķēršļu uh, likvidēšanam. Cilvēkiem ar invaliditāti ir jādod vienādas iespējas un piekļuve sabiedrībai. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, kā uzlabojot pasākumus pieejamībai, ka tas ir ne tikai mūsu valdības, bet arī visas Eiropas Savienības uzdevums, un tam būtu jābūt balstītam uz ANO konvenciju. Konvencija ir pirmais starptautiskais līgums, kas ir ratificēts ļoti daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un uh, tur ir norādīts uh, uz daudzām tiesībām, uh, kas cilvēkiem ar invaliditāti. Šo cilvēku ģimenes krīze ir skārusi ļoti smagi, un viņi šobrīd piedzīvo īpašas grūtības šajos apstākļos, un tāpēc mums ir jāapvieno pūliņi šajā fórumā, jo fórums pārstāv šo grupu. Mums tāpēc ir jāpieprasa lielāka palīdzība. Es gribētu vēl jums atgādināt, ka runājot par uh, labāku piekļuvi cilvēkiem ar invaliditāti, tas ir jautājums, kas skar uh, visas tautas. Ikvienam ir jāspēj izmantot infrastruktūru, pakalpojums, jābūt pieejai precēm, un cilvēkiem ir jāspēj sazināties ar citiem. Un tas attiec ne tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti, tas attiec uz ikvienu no mums. Paldies! Paldies! Žāns Liks Simons. Lūdzu, divas minūtes. Merci! Paldies! Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mēs esam sapulcējušies trešajā Eiropas parlamentu pilsoņiem ar invaliditāti sanāksmē, lai iestātos par mūsu tiesībām, pa, cīnītos pret ierobežojumiem. Jāsaka, ka mēs krīzi piedzīvojam jau sen, varbūt jau kopš mūsu dzimšanas, un mēs tomēr esam spējuši dzīvot un attīstīties par spīti krīzē. Un ja ir kādi krīzes eksperti, tad tie esam mēs. Ja ir kādi alternatīvi risinājumi iespējami, tad mums tie ir zināmi. Un varbūt viens no risinājumiem būtu izmantot visas tās spējas, kas šobrīd nav izmantotas, ko mēs paši esam attīstījuši kopā uh, ar uh, tiem cilvēkiem, kas ir pastāvīgi pārvarējuši šķēršļus savā ceļā, un mēs vēlētos uh, dot uh, iespēju citiem izmantot mūsu izstrādātos instrumentus. Mums ir nepieciešama patiesa integrācijas politika, lai mēs varētu strādāt ne tikai kā brīvprātīgie, bet arī oficiālā kontekstā strādāt par atlīdzību, lai katrs cilvēks ar invaliditāti varētu likt lietā savas spējas uh, strādājot sabiedrības labā. Mēs vēlamies, lai tiktu definēti kritēriji uh, šai līdzdalībai. Bieži vien tas tiek saprasts, ka mēs vienkārši esam pie diskusiju galda. Protams, ir labi piedalīties diskusijās, bet ar to vien nepietiek. Mēs vēlamies piedalīties visos uh, risinājumu izstrādāšanas un īstenošanas posmos, lai tas būtu uh, Uh, efektīvi un uh, produktīvi uh, īstenojams, ir nepieciešams definēt, kas ir iesaistošs projekts un tam piešķirt atbilstošu finansējumu. Paldies! Merci. Uh, please uh, ask the... Paldies! Lūdzu, Lūdzu, parādiet, paceliet roku, ja jūs gatavojaties runāt, lai kamēr varētu pavērst pret jums. Un tagad Žeremijs eh, Bolings. Eiropas tīkls neatkarīgai dzīvē. Divas minūtes, lūdzu. Džeremijā, es atvainojos. Godātie deputāti, delegāti, Mēs zinām, ka barjeras ir dažādas, tiešas un netiešas, ļoti labi zinām, trūkst piekļuves, trūkst pakalpojumu, personīgas pieejas, schēmas un dažādi struktūra fondi. Apmeklējot institūcijas, es esmu sastapies ar to, ka cilvēkus neuzklausa. Uh, Dažiem cilvēkiem, eh, daži cilvēki ar invaliditāti ir māja īpašnieki, bet viņi nespēja piekļūt savām mājām. Citi ir ies, ieslēgti uz eh, savās četrās sienās visu mūžu. Ir valstis, kas saka, ka tās īsteno tiesības piedāvā cilvēkiem neatkarīgu dzīvi, bet uh, viņi nezin, ko mēs ar to domājam. Uh, ir dažādas definīcijas. Mēs esam nosūtījuši vēstuli komisijai, un arī jūs varat tā rīkoties, jūs varat ar to iepazīties mūsu mājaslapā. Mēs runājam par līdzdalību. Daži deputāti parāda, ka šeit ir dažādi trūkumi, cilvēki var saņemt stipendijas, bet viņi nespēja turp doties, tādēļ, ka pastāv šķēršļi, piemēram, ir kā, kāda sieviete īrijā. Ja uzsākt doktorantūras studijas, bet viņiem nācās tās eh, pārtraukt, tādēļ turpināt. Koncionalitāte ir, eh, ir dažādi priekšnosacījumi, lai saņemtu Eiropas Savienības eh, līdzekļus. Ir ārkārtīgi grūti. Es domāju, piemēram, ir grūti kaut vai sameklēt viesnīcu, kas būtu pieejama. Ir ļoti būtiski, lai tiktu pieņemts šis te likums par pieejamību, un ja tāpat ir jāņem vērā N rezolūcija un Runājot par disk nediskriminācijas direktīvu, tad ir jāņem vērā, ka valsts ir jāsod par saviem noziegumiem, nepiemērojot šādu likumdošanu. Paldies! Paldies! Līvens Bauers. spina bifida un hidrocefalijas organizācijas pārstāvs. Paldies, es pārstāvu Startautisko federāciju mm, pacientiem ar spina bifida un hidrocefaliju. 250 tūkstoši cilvēku ir ar šādu diagnozi Eiropas Savienībā, un šis ir ļoti būtisks forums arī viņiem. Uh, Šajā gadā, kad mēs atzīmējam aktīvas novecošanas un solidaritātes starp um, paudzēm gadu, tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs uh, esam pētījuši jautājumu par novecošanos tieši attiecībā uz cilvēkiem ar spina bifidu un hidrocefāliju. Uh, Šie novecojušie cilvēki ar šīm divām diagnozēm ir tādi kā pionieri, viņi ir pirmā paudze un viņi mums parāda, kāda varētu būt attīstība nākotnē. Šī aizvien pieaugošā grupa iedzīvotāji, kas nozec, noveco, saskars ar šķēršļiem dzīvē sabiedrībā, viņiem trūkst piekļuves veselības aprūpei, nodarbinātībai, izglītībai un uh, cits problēmas. Mēs redzam, ka mēs varam mācīties no šīs situācijas, lai aiztaupītu problēmas nākamajai paaudzēji. Un te nav tik daudz rautājums par naudu kā par attieksmi. Te man ir dokuments, kas eh, ir ar nosaukumi jūsu atdeve no investīcijām politikas veidotājiem ir jāsaprot. Pirmkārt, politikas veidotājiem ir jāsaprot šī situācija, viņi nedrīkst to ignorēt. Varu sniegt jums piemēru. Bērni, kuriem ir uh, spina bifita hidrocefālija, viņiem ir piekļuve multidisciplinārai aprūpē, bet varbūt ne visā Eiropas Savienības valstīm. Un tad, kad viņiem ir 18 vai 21 gads, tikai dažiem no viņiem tiek nodrošināta šāda multidisciplinārā aprūpe. Tad, kad šī sarežģītā situācija tiks atzīta, mēs varēsim sadarboties ar politikas veidotājiem, lai ja, problēmas risinātu, un tā mēs varēsim nodrošināt, ka cilvēkiem ar hidrocefāliju un spina bifida tiks nojaukt šķēršļi, lai viņi varētu aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē. Paldies! Nu, Paldies! Un tagad Terēza Laivana, Palaivana no Spānijas. Uh, Divas minūtes. Muchas gracias. Sveicināti. Paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, gribētu pateikties par iespēju piedalīties aktīvā veidā šajā forumā. Un gribu sacīt, ka Eiropā cilvēki ar invaliditāti ciešam pirmkārt esam pirmie upuri krīzes sēkām. Krīze ir ne tikai finanšu un ekonomikas, bet arī sociālā. 2. decembrī un pirmo reizi asociācija kustība vēsturē Spānijā, Madridē, notika manifestācija piedaloties personam ar invaliditāti. Gājiens, kurā saskaņā ar policijas datiem piedalījās vairāk nekā 90 tūkstoši personu, 90 tūkstoši, eh, kuras uzaicināja Sērmī, Sērmī, kas pārstāv vairāk nekā 7 eh, tūkstoši eh, struktūru un 4 miljonus iedzīvotāju ar invaliditāti. Nabadzība, sociālā atstumtība ietekmē ne atsevišķus iedzīvotājus, bet arī sociālo kohēziju. Lai panāktu darbību vienotību, Sormī un citas eh, grupas un platformas šajā nozarē šī gada janvārī izveidoja valsts platformu e, trešajam sektoram valsts darbībām. Plašu platformu, kuras sastāv no simtiem lielāku un mazāku grupu. Viena platforma trešajam sektoram, kas pārstāv vairāk nekā 9 miljonus pilsoņu ir nepieciešams saglabāt um, sociālās investīcijas, ir tīpaši cilvēku kapitālā un sociālajā kohēzijā. Inovācijas bez šaubām ir ar izšķirīgu lomu, un, kā jūs zināt, galvenās jomas, eh, kur eh, jākoncentrējas uz sociāliem inovatīviem pasīkumiem, ir nodarbinātība, izglītības politika un sociālā integrācija Visās šajās jomās cilvēki ar invaliditāti ir cilvēku sociālā grupa ar vislielāko atstumtības risku. Un tāpēc šodien vairāk kā jebkad ir nepieciešama Eiropas palīdzība un ir nepieciešama dalība valstu palīdzība. Šodien vairāk nekā jebkad ir vajadzīgs politikas un pasākumi, kas mūs aizsargā un kuras aizstāv tiesības, kas mums ir bijušas tik grūti izkarojams. Vairāk nekā jebkad ir nepieciešama Eiropas sociālo fondu palīdzība. Paldies! No Spānijas pārējām uz Zviedriju un uzstāsies Landsberga līnijas. Uh, eh, uh, eh, Landsbergs no Zviedri. Viņš eh, nav klāt. Nē, esmu klāt. Saka runātājs no zāles. Esmu priekšsēdētājs. Eh, Zviedrijas vājdzirdīgo asociācijā. La... Mēs eh, pārstāvam kopumā 80 miljonu personu. Problēma ir zināšanas un pieredze. Gribētu atgā, atgādināt jums uh, šo pieņemto apvienoto nāciju konvenciju. Manā priekšā ir teksts, un 4. pantā ir norādīts vispārīgi pasākumi, 3. punktā ka ir e, jāveic konsultācija, konsultēšanās Eiropas Savienības iekšēnā. Un mēs esam uh, tā viena no grupām, pie kuras būtu jāvēršas institūcijām. E, tas attiecas uz pilsonības jautājumiem, uz brīvu pārvietošanos personām ar invaliditāti. Pārvietošanās brīvība ir e, pamata punkts, izšķirīgs punkts sadarbībai Eiropā. Dalība valstīs tiek mm, tomēr paredz pastāv nozīmīgi šķēršļi pārvietošanās iespējām cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ietekmē mobilitāti un darba spēka mobilitāti un ietekmē izaugsmi gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Eiropas Savienība ir ar nozīmīgu lomu lai veicinātu vairāk mobilitāti eh, personām ar invaliditāti. Standartizācija var mums palīdzēt šajā sakarā tieši tāpat kā atsevišķu direktīvu stiprināšana, lai palielinātu uh, esošos Eiropas standartus. Piemēram, standartizēta sabiedrības plānošana, lai varētu nodrošināt visur piekļuvu personām ar uh, invaliditāti. Tāpat ir jādomā par uh, citiem sabiedriskiem plānošanas uh, pasākumiem Eiropā. Mēs no Zviedrijas gribētu pasvītrot it īpaši to, ka Eiropas Savienība ir ar būtisku lomu startautiskas standartizācijas eh, ziņā, kas pēc tam izplatītos visā pasaulē. Mums ir jādod impulss šim eh, standartizācijas darbam. Tāpat arī mēs vēlamies pasvītrot to, ka Eiropas Savienībai ir jāsako tam, lai izpētes un struktūra fondi. Uh, vēl vairāk uzsvērtu šo integrējošo aspektu savās aktivitātēs. Un bez tam, un arī, manuprāt, eh, fórumu materiāli būtu vienkārši lieliski, lai varētu jūs no tiem iedvesmoties. Paldies! Ha dato la parola al signor Benglind Stefans Dottir, presidente dell'Unione Europea dei... Nākošais runātājs Stefans. Vanessa Benglendot ir Eiropas vaidzirdīgo asociācijas priekšsēdētāja. Hello everyone. Labdien visiem! Es izmantošu zīmju valodu. Es pārstāvu Eiropas nedzirdīgo savienību, visas Eiropas Savienības dalību valstēs, kā tā eh, Norvēģija, Šveici un Islandi. Mēs esam veikuši pētījums visā Eiropā, uh, un uh, Eiropas Savienības dalību valstīs par uh, ANO konvenciju, tiesību konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti, un esam saņēmuši 500 atbildes, un 85% no atbildēm ir no uh, nedzirdīgiem cilvēkiem vai cilvēkiem, kas izmanto zīmju valodu. Visšokējošākais šajā pētījumā uh, ir uh, saistīts ar uh, surdo tulkojumu. 50% ir atbildējuši, ka surdo tulku, tulkojuma kvalitāte ir ļoti zema. 42% norāda, ka viņiem Eiropā vispār nav pieejams surdo tulkojums. Tas nozīmē, ka kustības brīvība Eiropā vispār nav uh, pieejama tiem cilvēkiem, kas izmanto zīvju valodu. Kustība brīvība, pārvietošanās brīvība ir ļoti būtiska arī tiem cilvēkiem, kas izmanto zīmju valodu. Un kopsavilkumā tas nozīmē to, ka ja mēs vēlamies nodrošināt pārvietošanās brīvību, tad mums ir nepieciešama spēcīga horizontālā likumdošana kas dod pieejamību Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī, Tāpat mums ir uh, vajadzīga standardizācija surdo tulku izglītošanai visā Eiropā. Tas nozīmē, ka mēs, kā zīmju valodas lietotāji Eiropā, mūsu ir 800 tūkstoši, un mums ir tikai apmēram 6 tūkstoši surdo tulku. Tāpēc mums ir jāpanāk progres šajā situācijā un ir nepieciešama spēcīga likumdošana, kvalitatīvas izglītības programmas urdo tūkiem. Tā, lai mēs visi varētu izmantot pārvietošanās brīvību Eiropā. Paldies par uzmanību! Paldies, un tagad došu vārdu Letīcijai Petižānu kundzei no Francijas padomas cilvēkiem ar invaliditāti. Merci. Uh, bonsoir. Paldies. Sveicināt visi. Pārstāvot jauniešus ar invaliditāti, mēs vēlētos īpašu uzmanību, eh, lai tā tiktu pievērsta mūsu vajadzībām visās politikās, kuras definē Eiropas Savienība. Izglītības jomā Mēs vēlētos e, garantijas e, līdztiesīgas e, citiem studentiem un praktikantiem, piekļūstot izglītībai, un patiesībā mēs saskaramies ar dažādiem šķēršļiem mobilitātes ziņā, kas ierobežo mūsu iespējas ceļot, mācīties, izglītoties, strādāt. Eiropas Savienības likums varētu garantēt eh, dalību eh, pilsoniskajā sporta, kultūras, sociālajā dzīvē. Paties integrācijas politika nozīmē taiskaitā pamattiesību brīvību nu, ievērošanas nodrošināšanu ir ļoti būtiski e, nodrošināt sociālo dialogu ar jauniešiem, lai viņi kā pilntiesīgi dalībnieki varētu iesaistīties e, Eiropas politikas e, veidošanā, kas ir atvērta visiem. Paldies! Do adesso la parola alla collega Martina Anderson. Nākošais runātājs Martina Andersone. Like to... Paldies! Es vispirms gribētu pateikties organizatoriem par to, ka esat sastādījuši tik lielisku programmu. Ārkārtīgi satraucoši tendence ir tas, ko es aizvien biežāk piedzīvoju savās mājās Sīrijā, ka krīze tiek izmantot par iegānstu, lai īstenotu tādus mežonīgus taupības pasākumus. Ļoti bieži finansējums tiek atņemts cilvēkiem ar invaliditāti. Īrijas ziemeļos pabalsti cilvēkiem ar invaliditāti ir krasi samazinājušies, un līdz ar to cilvēkiem ar invaliditāti ir uh, dzīves kvalitāte gājusi uz leju. Ekonomikas krīzes apstākļos ir ļoti būtiski censties panākt, lai vismazāk aizsargātā sabiedrības daļa būtu aizsargāta un ne, lai viņus neskar šie samazinājumi. Es nesen nesen viesojos parlamentā, un viens deputāts bija ratiņkrēslā, un es biju pārsteigta, ka Brīseles centrā mēs varējām atrast tikai divus restorānus, kuros varēja iekļūt eh, ar ratiņu krēslu gan restorānā, gan eh, toalitēs. Tajā tā dēvētajā Eiropas eh, galvaspilsētā man šķita, ka tas ir nepieņemami. Ir 2000. 12. gads, nevis 1812. gads. Mums ir jāstrādā smagāk, lai panāktu to, ka pilna piekļuva ir nodrošināta visiem, lai cilvēki ar invaliditāti var baudīt pārvietošanās brīvību, kas tiek viņiem nodrošināta ar līgumu, un lai viņi varētu dzīvot cilvēku cieņas pilnu dzīvi. Paldies! Thank you. Paldies, un tagad nākamais runātājs Mīro Solds no Ungārijas Nacionālās federācijas cilvēkiem ar invaliditāti. Trīs minūtes, lūdzu. Tistēt hölģējiem, tistēt urajiem. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Dārgie draugi. Uh, Situācija, kādā ir cilvēki ar invaliditāti, atšķiras ņemot vērā viņu vecumu, kultūru, no kuras viņi nāk un tā tālāk. Sabiedrība var vērtēt pēc tā, kā tā izturs pret cilvēkiem ar invaliditāti, un es domāju, ka tas ir tāds ļoti nopietns vēstījums tiem, kas ir atbildīgi par likumdošanas izstrādi par tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti, tīpaši ANO konvencijas kontekstā. Uh, Tad, kad man bija divi gadi, zāļu pārdozēšanas rezultātā es zaudēju dzirdi, un raugoties uz cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši līdzīgu likteni, man šķiet, ka vesela paudze ir izaugusi, un mēs tajā nevarējām izmantot ungāru zīmju valodu. Mēs e, redzējām, ka netika atzīta šā, e, šādu runas terapeitu izmantošana, mums lasīšana no lūpām bija vienīgais saziņas veids. Es domāju, ka cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība, lai, lai palīdzētu viņam sazināties, jo tās ir pamats cilvēka nākotnē. Ja, ja bērns, kuram nav nekādu dzirdes defektu, tad, kad viņš izaug un viņš ir ieguvis uh, pilnu, viņš pilnībā ir apguvis dzimto valodu, tas tiek uzskatīts par viņu pamatu viņa izglītībai, bet uh, to pašu lietu nevar teikt par mums. No tiem bērniem, kas uh, ir piedzimuši bez uh, spējām dzirdēt, jo mūsu mātes valoda nav burtiskā nozīmē mūsu mātes valoda. Kā bērni mēs eh, spējām iemācīties mūsu valodas lapus, lai kļūtu par eh, kādas lingvistiskās kopienas sastāvdaļu, kas, protams, mums ir visdabiskākā lieta uz pasaules, un tāpēc konvencija ir ārkārtīgi svarīga, jo tā nosaka, ka mums ir jāveicina zīmju valodas mācīšanās, un mums ir jāsniedz atbalsts lingvistiskajai identitātei, uh, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Mēs esam redzējuši, ka ir pieņemti dažādi likumi, un šajos likumos ir noteikts eh, juridiskais um, ietvars, kad ir konvencija, ir eh, likumi par vienlīdzīgām iespējām, ir likumi par izglītību. Nav pārāk daudz laika, jauna, lai panāktu jaunas izglītības iniciatīvas. Uh, Jo tas, ko mēs esam redzējuši, mēs esam redzējuši tādas segregētas, nodalītas izglītības iestādes, kas pašas sagatavo kaut kāds jauns uzdevums un cenšas, lai izstrādātu jaunas programmas. Mums ir jāraugās, lai viņi saņemtu finansiālu palīdzību un lai viņiem būtu pietiekami daudz līdzekļu. Uh, Mums ir jādodas vēl tālāk, jo mums ir jāraugās, lai ja, tas viss tiktu realizēts praksē. Mums ir tūkošanas dienas, un mēs, esam, mēs redzam, ka daudzas, ka pieaug to televīzijas pārējušu skaits, kam ir nodrošināts surdo tulkojums. Tāpat ir jāuzlabo izglītības iespējas bērniem un skolēniem ar dzirdes traucējumiem. Eiropā mums ir Eiropas līmenī jādara tas pats. Es esmu pārliecināts, ka esam uz pareizā ceļa, bet ir nepieciešams, lai arī mūsu līdzcilvēki gribētu mums palīdzēt. Paldies par uzmanību! Allora, prossima oratrice, Corinne. Paldies. Nākamā runātāja Korina Lebonda no Eiropas nevalstisko organizāciju platformas. Bonjour! Je m'appelle Corinne. Labdien, man sauc Korīna Klermona. Es uh, pārstāvu Franciju un Eiropas uh, uh, platformu cilvēkiem ar intelektuālu invaliditāti. Pilsoņu tiesības Eiropā nozīmē arī to, ka ir tiesības balstot Eiropas parlamenta vēlēšanās, un visiem cilvēkiem ar invaliditāti ir jānodrošina šo tiesību īstenošanu. Tas nozīmē ne tikai pieejamību, fizisku pieejamību vēlēšanu iecirkņiem, bet arī uh, ir jānodrošina, lai politisko partiju programmas būtu visiem labi saprotamas un pietiekami vienkārši formulētas. Ir jānodrošina, ir jānodrošina informācijas pieejamība par visām vēlēšanām, lai saprastu, kam tās ir vajadzīgas. Mēs esam tādi paši pilsoņi kā citiem, citi ar tādām pašām tiesībām, un mums ir jādod iespēja pildīt mūsu pilsoņu pienākums. Arī cilvēkiem ar invaliditāti ir jādod iespēja kandidēt vēlēšanās, un kādēļ gan, eh, lai nebūtu reiz tāda diena, kad uh, cilvēki ar uh, intelektuāla invaliditāte arī kļūs par Eiropas parlamenta deputātiem. Ir būtu labi, ja Eiropas parlamenta deputāti atvēlētu vismaz piecas minūtes, lai tiktos ar mūsu organizācijas pārstāvjiem. Paldies, ka man uzklausījāt! La fakultā, la signora Izabela Bajonas de Ibarra. Nākošais runātājs Izabela Bajonas de Ibarra, kura uzstāsies divas minūtes. Dārgie kolēģi, ANO konvencija personām ar uh, invaliditāti atz, atzīst ģimenes eh, svarīguma Es esmu viena no mātēm, kas ir atsacījusies no visa pārējā, lai varētu aprūpēt savu dēlu, kas cieši no autisma krīzes apstākļos mēs nedrīkstam aizmirst cilvēkus ar invaliditāti, ne arī viņu ģimenes. Ir nepieciešam gara, nepieciešams garantēt atbalstu ģimenei, lai varētu nodrošināt adekvātu sociālo nodrošināšanu, veselības aprūpas pakalpojumus, piekļuvi mājoklim un cilvēkcienīgai dzīvei. Un arī atzīt Eh, atzinību tiem, kas ir veltījuši savu dzīvi, lai aprūpētu eh, citus ar eh, invaliditāti. Ģimene ir ļoti būtiska šajā ziņā, un cilvēki ar invaliditāti ir ar tādām pašām tiesībām kā citi pilsoņi. Nē, diskriminācijai, jā, integrācijai un cieņai. Paldies! facoltà. facoltà signora Baradi Simon Susanna, Federazione Nazionale Ungherese delle Associazioni per Persone con Disabilità. Per... Vera, uh, eh, Susanna Verardi no Ungārijas divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es pārstāvu Nacionālo asociāciju nedzirdīgiem un vaidzirdīgiem. Tad, kad mēs runājam par pieejamību, un mēs ļoti bieži par to runājam, cilvēki iedomājas tikai fiziskas barjeras un fiziskus šķēršļus piekļuvē un pieejamībai, bet mums ir jāraugās uz jebkuru aspektu dzīvē. Došu jums piemēru. Mēs runājam par indukcijas ierīcēm um, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Tas ir ļoti būtiski, jo, ja mēs paraugamies uz uh, skaņu un apgaismojumu, tas ir ļoti būtiski, jo šie aspekti spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Faktiski cilvēkiem var tikt izglābta dzīvība. Mums ir nepieciešams uh, piekļūt informācijām, piemēram, izglītībai. Katra stunda, kas tiek sniegta, cilvēkiem mēs uh, vēlamies, lai būtu nodrošināts surdo tulkojums, lai cilvēkiem būtu pilna piekļuve surdo tulkojumam. Ir eh, jāpanāk uzlabojumi Ungārijā šajā jomā. Asociācija, kas ir iesaistīta šajā darbā, tajā tā ir saņēmusi eh, ļoti lielu finansiālu atbalstu video tulkošanas nodrošināšanai. Es domāju, ka mums vajadzētu paraudzīties uz tehniskajām ierīcēm, kas var mums palīdzēt mēs kā nodokļu maksātāji kļūsim noderīgi sabiedrības locekļi tajā brīdī, kad mums eh, Ungārijas valsts sniegs atbalstu un finansējumu, jo mums ir jādomā par eh, to, kādas ir to cilvēku vajadzības, kam ir dzirdes traucējumi re, rehabilitācijai, apmācībai, izglītībai, tam visam ir jābūt pieejamam. Cilvēkiem ir jāiemācās lasīt no lūpām, lai iepazītu sabiedrību, bet mēs neredzam, ka šobrīd tiek tas pārāk atbalstīts. Tāpēc būtu jāraugās, lai eh, tas kļūtu par kopējo sabiedrības mērķi. Paldies! A facoltà di parlare José Manuel González eh, ne ha facoltà per due minuti. Nākošais runātājs Jose Manuels Gonzāles uz divām minūtēm. Sveicināti par iespēju. Paldies par iespēju izteikties šajā pasākumā un gribu vērst jūsu uzmanību uz faktu, ko uzskatu par ļoti svarīgu. Mēs runājam Eiropas parlamentā par līdztiesību, par ba šķēršļu, barjeru nojaukšanu, bet tajā pašā laikā mums ir jārunā par saziņas līdzekļu patieso implikāciju. Un šajā ziņā gribu runāt par četriem pasākumiem. Pirmkārt, tehnoloģiju izmantošanas iespēju, kas ir nepieciešama ikvienam pilsonim. Otrkārt, to piemērošanu personām ar invaliditāti. Treškārt, apzināties pārējā sabiedrībā e, šie, šo 80 miljonu eiropiešu e, vajadzības. Un ceturt, ceturtkārt runāt, e, e, ceturtkārt nodrošināt vēstījumu pieņemšanas visiem saprotamā valodā. Paldies! Adesso ehm, abbiamo un video di Mr. Van Rompuy. Eh. Un tagad uh, video vēstījums no Van Rompuy kunga. Lūdzu. Dāmas un kungi, diemžēl es nevaru piedalīties eh, šajā parlamentā, bet es esmu priecīgs uzrunāt jūs ar video vēstījumu starpniecību. Jūsu konference ir eh, īpašs notikums, tas saved kopā Eiropas institūcijas un cilvēks ar invaliditāti no visiem Eiropas nostūriem, lai tālāk attīstītu pozitīvu dialogu un spēcīgu partnerību. Tā kā tas bija arī iepriekšējās konferencēs, šī konference uh, sagaidāms būs ļoti nozīmīga un atstās iespēju uz Eiropas Savienības politiku cilvēkiem ar invaliditāti. Pagājušā gadā es piedalījos eh, sanāksmē par um, Eiropas Savienības stāvokli attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti kopā ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu prezidentiem. Es esmu priecīgs redzēt, ka jūsu konferencē uh, viens no jautājumiem ir konkrēti problēma risinājumi, kas tika pieminēta arī šajā augsta līmeņa sanāksmē. Šobrīd mums ir ļoti padziļināts diskusijas par eh, nākotni cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā un visā pasaulē. Jūs eh, galvenokārt pievērsīsieties ANO tiesību uh, konvencijai cilvēkiem ar invaliditāti. Šis līgums ir tāds kā apņemšanās no starptautiskās sabiedrības puses uzņemties um, attīstīt šīs tiesības un pasākumus. Arī Eiropas Savienība vēlas izstrādāt adekvātas politikas un pasākums cilvēkiem ar invaliditāti. Pirmais ziņojums par ANO konvencijas īstenošanu būs ļoti būtisks solis, un tam vajadzētu būt kā tādam vadmotīvam Eiropas Savienības rīcībā nākotnē. Dāmas un kungi, šajos trauksmainajos ekonomiskajos laikos Eiropas Savienība joprojām ir apņēmības pilna īstenot politikas, kas eh, pievēršas sabiedrības neie, neaizsargātākiem slāņiem, sievietēm, jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti. Un mūsu rīcība, lai atjaunot ekonomisko izaugsmu nodarbinātību, ir eh, domāta tam, lai paturētu dzīvi mūsu unikālo sociālo modeli, tādēļ, ka mūsu projekts, Eiropas projekts ir vērtība projekts un cilvēku projekts, projekts ar sirdi. Es jums novēlu ļoti auglīgas diskusijas. Paldies! Eh, Paldies! Un tagad es gribētu lūgt Cecīliju Vikstrēmas kundzi no Eiropas parlamenta. Viņa ir eh, darbojas arī mm, intergrupā. Lūdzu, ieņemiet vietu šeit pie galda. وتاعك حيواني بك Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi! Esmu Cecīlija Vikstrom, šī par Eiropas parlamenta deputāta kopš 2009. gada, un esmu vicepriekšsēdētāja intergrupai par cilvēkiem ar invaliditāti. Es te skatos, skatos un skatos, bet nevar ieraudzīt Zviedrijas delegāciju. Kur jūs esat? Divi? Ā, jā, jūs ir daudz. Priecājos redzēt draugus no Zviedrijas. Citādi es redzu tikai grieķus visur, un es esmu ļoti priecīgi jūs redzēt. Es ceru, ka jums būs bijusi tāda ļoti auglīga diena parlamentā. Kopš es kļuvu par šī parlamenta deputātu pirms trīs gadiem, es septiņus gadus uh, biju Zviedrijas parlamenta deputāta. Uh, biju. E, es ļoti augstu vērtēju visu to darbu, ko mēs esam paveikuši līdz šim e, intergrupā par e, invaliditāti. Tas strādā ļoti apņēmības pilni cilvēki, kurus es ļoti apbrīnoju. Ir tik daudz dažādu jautājumu, Un, protams, ne visi no mums var eh, risināt visus šos jautājumus, bet es esmu bijusi saistīta ar jautājumu, kas skar eh, neatkarīgo dzīvi, dzīvošanu. Es esmu priecīga būt Zviedrieta šajā sakrībā. Es pat lepojos ar to, jo Zviedrija ir vienīgā valsts pasaulē, kur eh, personīgais asistents ir. ir Tiesības uz šādu asistentu ir nodrošināts, lai gan mēs neizšķiram uh, nekāda atšķirība balsoties uz intelektuālo talantu. 40% no cilvēkiem, kas izmanto šādus personīgos asistentus, ir ar intelektuālām um, in invaliditāti. Pirms pāris nedēļām es vadīju semināru šajā parlamentā par to, kā izbeigt briesmīgo institucionalizāciju, kas notiek Eiropā. Eiropā šobrīd tikai Norvēģijā un Zviedrijā ir likvidētas lielās e, iestādes vai pansionāti šādiem cilvēkiem. Bet, lai šīs iestādes slēgtu, ir jānodrošina alternatīvas. Sabiedrībai ir jānodrošina dažāda veida atbalsts. Viens risinājums, protams, nebūs piemērots visiem. Personīgie palīgi daudziem cilvēkiem ir vienīgais veids, kā viņi var dzīvot tādu dzīvi, par kur viņi paši ir noteicēji kur viņi var eh, īstenot šo te neatkarīgo dzīvi. Es neesmu pārliecināta, vai eh, mūs, modernas, vai jums patīk mūsdienu filmas, bet eh, ir kāda brīnišķīga filma, par kuras noskatījos pirms pāris nedēļām kopā ar vienu no saviem dēliem. Tieši par neatkarīgo dzīvi un ko palīgs var darīt cilvēku labā. Es jums varu ieteikt šo filmu, Filmas nosaukums ir neaizskaramie. Un uh, noskatieties to noteikti. Es domāju, ka tā ļoti, ļoti daudz nozīmēs arī jauniešiem. Vēstījums ir ļoti labs. Šīs, šodien mēs runājam par ANO tiesību konvencijas cilvēkiem ar invaliditāti īstenošanu krīzes laikā. Tas jau nav nekāds noslēpums, ka ekonomisku sarežģījumu laikā visvieglāk ievainojamie no vis eh, cilvēki visbiežāk cieši vissmagāk. Viņus eh, krīzes skar eh, vissmagāk, visbriesmīgākajā veidā, bet mūsu saistības paliek mūsu saistības arī krīzes apstākļos. Gan labos laikos, gan sliktos laikos eh, mums ir šādas saistības, un es varu teikt, ka tīpaši šādos sliktos laikos mums ir jāraugās un jāgarantē, ka neviens netiek atstāts novārtā. Neviens nedrīkst būt atstāts novārtā. Protams, daudz vienkāršāk to ir pateikt nekā izdarīt, bet eh, paceļot šo problēmu izvirzot šo problēmu un izgaismojot šo problēmu, parādot, kas notiek tad, kad šīs saistības tiek pamests novārtā, tad lēmumu pieņēmējiem kļūst daudz sarežģītāk slēpties un uh, pamest novārtā šos svarīgos jautājumus. Man pašai patīk lozungs neko par mums bez mums. Tas ir ļoti labs lozungs, es ceru, ka jūs to visi zināt un cik daudz no jums to spēja pielietot praksē, nelemt neko par mums bez mums. Jūs esat eksperti par šiem jautājumiem, un kā politiķei man ir pienākums un uh, mēs arī vēlos uzklausīt jūsu ekspertus un uh, ņemt vērā jūsu viedokļus, uh, strādājat pie likumdošanas un politikām. Nepārstājiet dalīties ar saviem viedokļiem, saviem stāstiem ar mums, jo šeit ir daudz cilvēku, kas ieklausās, un mēs bez jums neko nevarēsim izmainīt. Un to es saku no sirds dziļumiem. Nāciet atkal un atkal. Uh, mācieties mums virsū, ja tas ir nepieciešams, bet tikai nepārstājiet ar mums sazināties. Liels jums paldies par uzmanību! Am... Un tagad es ar prieku došu vārdu Varda Kastānis kungam. Un viņš vadīs balsošanu. Paldies! Pirmkārt, paldies par jūsu uzrunu, par ļoti svarīgiem vārdiem, ko teicāt. Mēs ar nepacietību gaidām spēcīgāku un auglīgāku partnerību ar jums visiem Eiropas parlamentā. Es eh, vēlreiz gribu teikt, jo Eiropas parlaments jau no savas izveidas pirmās dienas ir bijis ne tikai visspēcīgākais mūsu atbalstītājs, bet tas ir bijis arī visusticamākais partners. Un tagad balsojums. Es domāju, ka tas būs viegli. Jo, kā pats Klārks no rīta jau pastāstīja, Konsultācija process jau ir norisinājies pirms sanāksmes. Jūs esat saņēmuši tekstu. Mēs esam darījuši visu, kas ir bijis mūsu spēkos, lai, uh, iet, lai iestrādātu tajā saņemtos komentārus, un tāpēc man atliek tikai un vienīgi pajautāt jums, vai jūs atbalstat un pieņemat šo tekstu. Vai kāds no jums ir pret rezolūciju, ko esam apsprieduši aizvadītā mēneša laikā? Ja kāds ir pret, tad lūdzu pats liet roku. Nē, jūs redzat? Es ļoti labi varu redzēt, ka neviens nav pret. Pat mans draugs Jelū to dzird. Kurš atturas? Neviens neaturas. Ļoti labi. Lieliski. Līdz ar to rezolūcija vienbalsīgi ir apstiprināta. It, it, it will not be, it will not be Just the resolution. Tā nav vienkārši rezolūcija. EDF atbilstošās uh, struktūras sadarbībā ar mūsu dalībniekiem un uh, īstenot konsultācijas, izstrādās uh, personīgu plānu, lai šo rezolūciju padarītu par realitāti, lai šī reali tā eh, rezolūcija darbotos un eh, nestu augļus. Mums visiem ir uzdevums ir eh, ņemt šo rezolūciju līdzvest tos mūsu savām valstīm, savām organizācijām Eiropas līmenī un izmantot to visur, visos līmeņos. Nacionālā Eiropas līmenī mums ir jāpanāk, ka šī rezolūcija darbojas un nes augļus. Liels paldies jums, un tagad došu vārdu atpakaļ Cecīlijai. Es savukārt pateicos jums. The resolution has been unanimous. Rezolūcija ir tikus vienbalsīgi pieņemta, un es nevaru vien sagaidīt, kad saņemšu to, lai varētu turpmāko dienu laikā ar to rūpīgi iepazīties. Un tagad ir pienācis laiks um, noslēgumu runai, kur teiks Adams Kosa, Eiropas parlamenta grupas uh, cilvēkiem ar invaliditāti priekšsēdētājs, mans kolēģis Lūdzu Kosas kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu, dārgie kolēģi, dārgie dalībnieki. Šodien mēs strādājām ļoti smagi visas dienas garumā, un es domāju, ka šī ir uh, bijusi ļoti laba pieredze un ir lieliska sajūta, ka mēs esam varējuši satikties un apmainīties ar viedokļiem ar gandrīz 500 pārstāvjiem, no dažādām organizācijām, kas pārstāv cilvēks ar invaliditāti. Jūs esat no dažādām valstīm, jūs varējāt mums stāstīt par problēmām, ar kurām saskaraties, un es domāju, ka tas ir bijis ārkārtīgi svarīgs notikums, jo mēs varējām rakstveidā noformulēt savas domas. Dažu minūšu laikā es centīšos izdarīt kopsavilkumu par to, kas manā skatījumā ir tie galvenie secinājumi par šīs dienas darbu. Pirmais, ko gribētu uzsvērt, ir tas, ka Eiropas parlamenta prezidents ļoti skaidri un ļoti apņēmīgi savā runā, atklājot Eiropas parlamentu cilvēkiem ar invaliditāti, izteicās. Mēs redzam, ka aizvien pieaug to cilvēku skaits, kas uh, dzīvo uz nabadzības sliekšņa, un diemžēl ļoti liela daļa no šiem cilvēkiem ir cilvēki ar invaliditāti. Uh, Mēs e, raudzījāmies, mēs spriedām par to, ko mēs varam sagaidīt tuvāko dažu gadu laikā likumdošanas jomā un e, kam ir jāpievērš uzmanība, tad runājām par izpēti un e, valsts iepirkumu un citiem jautājumiem. Visos šajos jautājumos mums ir jāņem vērā cilvēku ar invaliditāti vajadzības, un mums ir jāceņš izstrādāt likumdošanu, kas atbilst viņu vajadzībām. Vēl viens punkts, kas izskanēja, ir, bija tas, ka šajās juridiskajos, šajās, šajos likumos, ko mēs izstrādājam, mums ir jāraugās, lai būtu juridiski saistoši obligāti nosacījumi šo normu īstenošanai, tā lai mēs varētu nospraustos mērķus sasniegt. Arī EDF priekšsēdētājs Varda Kastānis kungs savā ievadrunā runāja par diviem ļoti nozīmīgiem jautājumiem, kurus arī es vēlos uzsvērt. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, un šis punkts izskanēja vēlreiz, ka vecās recepts, vecie ric, risinājumi vairs nedarbojas. Mums ir nepieciešams jauns tehnoloģijas, ir vajadzīgi jauni veidi, kā organizēt savu sadarbību un um, jauni risinājumi. Ik viens no mums, un tas sevi ietver arī Eiropas parlamenta deputātus, kas darbojas uh, intergrupām, ar nepacietību gaida juridisku pasākumu pakotni un tās tā stāšanos spēkā, jo tādēļ, ka šāda nepieciešamība tik tiešām ir ļoti aktuāla. Debatēs, kas sekoja, mēs dzirdējām daudz lielisku ideju, daudz lielisku komentāru. Protams, man tagad nav laika tos visus uzskaitīt, bet es domāju, ka dažas no šīm idejām ir jāuzsver. Viena lieta, kas man eh, likās ļoti svarīga un kam Eiropas parlaments arī ļoti cieši sekos, ir tas, ka mums ir jāiesaist cilvēki ar invaliditāti. Uh, likumdošanas izstrādes procesā, jo pretējā gadījumā šī likumdošana nebūs uzticama, neizpelnīsies uzticamību. Nākotnē mums vajadzēs pievērst vairāk uzmanības dažādiem jautājumiem - nodarbinātība, izglītība un um, pieejama pakalpojumu sniegšana ir viena no šiem aspektiem. Mēs to esam uzsvēruši vairāk apkārt, un mēs esam arī norādījuši, ka šīs jomas ir ārkārtīgi būtiskas, ja mēs vēlamies garantēt, ka cilvēki ar invaliditāti tiek pilnībā integrēt sabiedrībā. Protams, mēs runājām arī par um, ANO tiesību konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs runājam par to, cik svarīgi ir šo konvenciju īstenot gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valstu līmenī. Nobeigumā es gribētu uzsvērt to, kas te izskanēja par to, kā mēs varam palīdzēt savā darbā nākotnē, kā mēs varam panākt progresu, mūsu mēķu sasniegšanu arī dalībvalstu līmenī. Pamatprincips ir tāds, ka mēs nedrīkstam domāt par žēlsirdību, ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, uh, Ļoti būtiski ir, lai dažādās direktīvās, piemēram, tajā par pasažieru tiesībām, bet tāpat arī citās direktīvās, mēs saglabātu konsekvenci un uh, lai tas viss novest pie harmonizācijas. Šeit būtu jautājumi, kas skar cilvēks ar invaliditāti, jārisina līdzīgā veidā. Mēs arī pieskārāmies eh, sieviešu ar invaliditāti situācijai. Mēs runājām par noziegumu, upuriem, cilvēkiem, kas ir cietuši. Nozieguma rezultātā runājam par augstāko izglītību, par tālāku izglītību, par to, ka nav, netiek nodrošināta tālāka izglītība cilvēkiem ar invaliditāti vairākās dalību valstīs. Tāpat runājam par lēmumu pieņemšanu, par to, kā palīdzēt bērniem ar invaliditāti. Uh, par to, kā censties panākt, lai izglītība ir pieejama visiem un kā no, nojaukt šķēršļus. Mēs um, pieminējām arī dažas uh, tiesas uh, prāvas un uh, valsts pasūtījumi. Es esmu pārliecināts, ka pēc šīm debatēm, ka, ka šajās debatēs mēs uh, būtībā pieskārāmies jebkuram dzīves aspektiem, jebkurai dzīves jomā. Es gribētu uzsvērt, ka pirms gada Eiropas parlaments uh, nodarbinātības un sociālo lietu komitejā un ar šīs komitejas starpniecību pieņēma nelikumdošanas rezolūciju par uh, cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos un viņu integrāciju. Šodien vairāk kārt mēs atsaucāmies uz uh, šo jautājumu. Mēs sacījām, ka šis ziņojums bijis ļoti svarīgs. Es esmu lepns, ka man bija iespēja izstrādāt šo ziņojumu. Es varēju paļauties uz 34 parlamenta deputātu sadarbību, un es cieši iesaistīju arī ja pārstāvis no organizācijām cilvēkiem ar invaliditāti. Visa pamatā ir tas, ka mēs pilnībā iesaistam cilvēkus ar invaliditāti sabiedrības dzīvē. Mēs tagad ar nepati, nepacietību gaidam, ka tiks pieņemts Eiropas pieejamības līkums. Arī EF, EDF prezidents uh, norādīja, cik būtisks ir šis līkums. Es gribētu sacīt, ka pirms gada mēs teicām, vai arī citi teica, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumu par uh, pieejamības likumu, taču tas nav noticis. Es domāju, ka tā vietā mums vajadzētu raudzīties, lai būtu gada laikā konkrēts priekšlikums, kas būtu detalizētāks un kurā nebūtu tādu neskaidru normu. Uh, Es esmu priecīgs, ka mēs šodien esam pieņēmuši rezolūcijas, gan neesmu vēl iepazinies ar eh, saturu, bet es esmu pārliecināts, ka tur ir daudz ļoti nopietnu un labu priekšlikumu. Eiropas parlamentā mūsu intergrupā mēs eh, varēsim uzsākt debates par šo jautājumu un eh, mums būs debates arī Eiropas parlamentā kopumā par šo jautājumu. Es ceru, ka mēs uh, varēsim izstrādāt rezolūciju, kurā mudināsim komisiju un dalību valstis ņemt vērā prasības un lūgums, kāds ir izteikuši cilvēki ar invaliditāti un priekšlikumus, kurus mēs izstrādāsim. Kā tas, kā es jau teicu, es gribētu vēlreiz norādīt, ka lēmums par nākamajiem septiņiem gadiem par to, kā struktūra fondu līdzekļi tiks izlietoti, tiks pieņemts drīzumā rītdien un uh, parīt. Norisināsies ļoti sarežģīts sarunas par šo tēmatu, un es ar pārliecību varu teikt, ka Eiropas parlamenta dekutā, deputāti, kas piedalās šajā sarunu delegācijā, ļoti apņēmīgi iestāsies par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Uh, Tas ir, kā es jau sacīju, tas, ka mēs nākam klajā ar priekšlikumiem, to mēs centu, turpināsim darīt arī nākotnē. Tas ir vitāli svarīgi, lai mēs izteiktu savu viedokli, lai mūsu balsi sadzirdētu, lai mūsu vēstījums sadzirdētu, jo bez tā Eiropas parlamentam un Eiropas politikai nebūs uzticamības. Man ir bijis liels prieks un liels gods ar jums sadarboties. Paldies par uzmanību! Thank you, Adam. Paldies, Adam. Un paldies visiem uh, par to, ka jūs uh, ieradāties uz šo sanāksmi par jūsu ieguldījumu un darbu Un pirms, uh, pat ja jūs dosieties arī prom, tad šajā namā paliks jūsu darbs, jūsu stāsti, jūsu pieredze, jūsu pēdu nospiedumi. Es gribu teikt, ka šās sanāksmes darbam uh, varēja sekot arī vēl citā telpā, kurā notika translācija, un es uh, svei, sūtu savus sveicienus arī visiem tiem, kas atrodas šai otrā zālē. Es gribu citēt tagad manu mīļāko dzēnieku. Pagājušā gada vārdi piedara pagājušajam gadam, nākamā gada vārdi būs. Nākamā gada vārdi un beigas nozīmē arī sākumu. Tā ir rakstījis T.S. Eliots. Šīs ir sanāksmes noslēgums. Es jums vēlu priecīgu Ziemassvētkus, jā, laimīgu jauno gadu un veiksmi jūsu jaunajiem darbiem. Un tas ir arī jauns sākums. Un tagad vārds Janim Varda Kastanim, EDF priekšsēdētājam. Paldies, šī ir bijusi ļoti iespaidīga diena. Diena, kurā mēs apliecinājām savu apņēmību, mēs nosūtījām skaidru, skaļu, spēcīgu vēstījumu Eiropas Savienības vadītājiem mūsu valstu vadītājiem par to, ka mēs cilvēki ar invaliditāti un mūsu ģimenes nepieļausim un nepieņemsim, ka mūs padara par uh, taupības pasākumu pirmajiem upuriem. Mēs uzskatām, ka šie taupības pasākumi ir rupšs uh, ANO konvencijā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām pārkāpums. Šī ir vēsturiska diena. Mūsu lielākā daļa, varbūt pat visi no mums atceras, ka pie, pirms pieciem gadiem, 1. oktobrī, mēs Eiropas Savienības institūcijām nodevām 1,4 miljonus parakstu, ko bijām savākuši Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, un mēs prasījām toreiz un prasām arī tagad, lai Eiropas Savienība pasludina par nelikumīgu diskrimināciju, lai Eiropas Savienības veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu un veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu. Šobrīd tas ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš, jo šobrīd Eiropas Savienība piedzīvo ļoti nemierīgus laikus. Mēs esam ļoti dziļā ekonomikas un finanšu krīzē un sociālā krīzē, un jāsaka daudzi no mums, bet varbūt pat visi no mums Uh, izjūt arī cilvēktiesību krīzi. Pagājušā gada 6. decembrī notika pirmā sanāksme par uh, cilvēku ar invaliditāti situāciju Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības institūcija pārstāvi kopā ar EDF apsprieda, kā uh, varētu kā var īstenot uh, ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām uh, un kā to darīt Eiropas Savienībā. Viens no, vienas no saistībām, kas tika uzņemts toreiz, bija organizēt Eiropas parlamentu cilvēkiem ar invaliditāti, un šī sanāksme šodien arī notiek. Bet ir bijuši arī citi solījumi, uh, kas institūcijām būs jāpilda. Uh, un e, Savienības institūciju vadītāji zina, ka viena no EDF e, galvenajām iezīmēm ir tā, ka mēs neko neaizmirstam. Un tādēļ, domājot par nākošo gadu, un jums tas arī jāzina, e, par e, tiem secinājumiem, kādus mēs esam izdarījuši. Tātad nākošgad mēs vēlamies tikties ar uh, komisāru kolēģiju, kā to bija apsolījis uh, komisijas prezidents Baroso, lai apspriestu uh, konvencijas īstenošanu Eiropas komisijā. Tāpat mēs arī vēlamies, lai notiktu otrā sanāksme par cilvēku ar invaliditāti tiesībām Eiropas Savienībā, jo šāds solījums tika dots, ka šās, šādas sanāksmes notiks uh, ik pēc diviem gadiem. Tātad tas nozīmē, ka šādai sanāksmē būs jānotiek 2013. gada decembrī. Un šo dienu es izteicu priekšlikumu sociālistu grupas vadītājam un Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidentei Eiropas parlamentā lai uh, viņi tiekas ar mūsu vadītājiem, tātad, lai uh, Eiropas parlamentu politisko grupu vadītāji apspriež sanāksmē šīs dienas rezolūciju, jo mūsu vēl viena raksturīga iezīme ir tāda, mūsu organizācijas iezīme ir tāda, ka mums patīk rezolūcijas, bet mēs neuzskatām, ka rezolūcijas ir vienkārši paziņojumi. Mēs uzskatām, ka rezolūcijas ir solījumi. Uh, un apņemšanās. Un mēs vēlamies, lai e, šie solījumi tiktu pildīti. Un tādēļ mēs vēlamies apspriesties ar politisko grupu vadītājiem par to, kā viņi ir paredzējuši piešķirt uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām lielāku nozīmi ne tikai parlamentu, bet visas Eiropas Savienības darba kārtībā. Un lēmumi, kas tiks pieņemt nākošgad par struktūru fondiem, par uh, ārējo palīdzību un tiks pieņemti arī lēmumi par likumdošanas priekšlikumiem, kuros ir jā, uh, šajos aktos ir jāiestrādā uh, cilvēku, kur invaliditāte tiesības ir Eh, mēs ceram, ka tiks eh, pieņemts eh, pieejamības akts, un mēs ceram, ka nākošgad tiks sākt īstenot arī šīs dienas rezolūcija. Kolēģi, draugi, es vēlos pateikties visiem tiem, kuri ļoti intensīvi ir strādājuši, lai padarītu šo ļoti svarīgo dienu par realitāti. Es vēlreiz vēlos pateikties parlamenta priekšsēdētājiem par parlamenta atbalstu gan politiskā, gan finansiālā, gan administratīvā ziņā par to, ka mums tika piešķirtas telpas sanāksmes organizēšanai. Es vēlos pateikties visiem parlamenta deputātiem, kuri bija kopā ar mums šodien. Pateicos par ļoti aktīvo līdzdalību Uh, grupai, kura strādā pie cilvēku ar invaliditāti tiesību īstenošanas un šīs grupas vadītājam, mūsu draugam Adamam Kozam. Vēlos pateikties Eiropas uh, cilvēku ar invaliditāti fóruma sekretariātam, kas mums palīdzēja organizēt šo pasākumu Tāpat vēlos pateikties nacionālajām un Eiropas līmeņa organizācijām, eh, kas ir palīdzējušas eh, sanāksmes dalībniekiem ierasties. Vēlos pateikties tulkiem eh, par to, ka viņi mums palīdzēja sazināties, nodrošināja mūsu saziņu. Pateicos viņiem arī par pacietību, ko viņi izrādīja pret mums. Un arī es noslēgumā vēlētos citēt dzējas rindas. Es parasti šo dzēju citēju šādos gadījumos. Daži dzīvo tumsā, bet citi dzīvo gaismā. Tos, kas dzīvo tie, kas dzīvo gaismā, ir redzami, tie, kas dzīvo tumsā, nav redzami. Tā ir teicis Bertolds Brehts. Un uh, cilvēku ar invaliditāti kustības uh, uzdevums ir cilvēkus, mūsu kolēģus, izvest no tumsas gaismā. Vēlos visiem vēlēt priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu un aktīvu jauno gadu, proaktīvu jauno gadu. Un, ja nepieciešams, izējiet ielās un skaidri pierādiet, ka jūs nesat pasīvi, ka mēs nesam pakalpojumu saņēmēji, ka mums ir tiesības un tiesības šis signāls ir skaidrs un spēcīgs. Paldies!